Good afternoon. Uh, yeah. Labdien, kolēģi, vismaz tie, kas ir ieradušies. Sāksim ar darba kārtības pieņemšanu. Ja nav nekādi iebildumi, tad uzskatām to par pieņemtu. Tāpat mums ir jāapstiprina protokoli sanāksmēm kas notika no 25. septembra līdz 19. oktobrim. Ja komentāru nav vai piebilžu, tad protokoli tiek uzskatīti par apstiprinātiem. Paziņojumu nav, bet man ir jāziņo jums par starpiestāžu sarunām. Tur mums ir Trīs gadījumi ar baltiem dūmiem, līdzīgi kā analoģija pāvestu ievēlēšana. Sekmīgi esam noslēguši trīs trialogu sarunas. Vispirms gala trialogs par IFRS 9 un e, Large Exposure Transitional Arrangements. 25. oktobrī notika, kā jūs zinat, kārtējā tikšanās Eh, bija ātrās procedūras CRR pakets ietvaros sarunas un tika panākt vienošanās. Balstoties uz kompromisu, ka no vienas puses, kā pamats, eh, tiek izmantots pamata uh, eh, padoms teksts un dinamiskais elements no 20% tiek samazināts uz, 10, uz 0%. Savukārt par Large Exposure Transitional Arrangements būtis domstarpību nebija. Un atkārtot konsultācijas ar komiteju būs 20. un 21. novembrī tā kā pātrinātās procedūras e, termiņš ir 1. janvārs, tad pietiks laika, lai tas viss pakāpeniski stātos spēkā attiecībā uz jauno uzskaits ietvaru. Otrais trialogs ir par kreditoru hierarhiju. Padoms un parlamenta parlament nostājas bija tuvu, tāpēc bija iespējams panākt vienošanos jau pirmās trialogu sarunās 25. oktobrī. Gala teksts pēc, zinām, tehniskā darba tika izplatīts sarunvedēju komandām un grupām 31. oktobrī, parlaments nodrošināja īsāku termiņu dalību valstīm e, šī, šī tiesību akta teksta transponēšanai nacionāla likumdošanā. Tāpat arī normas par apsvērumos iekļautām normām. Tāpat pēc daudziem trilogiem šajā gadījumā uh, Vienošanās ir panākt arī par FC2, teip tā saukto Junkera plānu. Bija palikuši vēl divi neatrisināti jautājumi par pārvaldību un no otras puses finansēšanu. kas palika neatrisināt pēc pēdējā trialoga. Un tad beidzot mēs nonācām pie laba kompromisa parlamentam, kas pilnībā atbilst tam, par ko mēs e, sākotnēji vienojāmies iepriekšējā trialogā, tā kā rezultāts ir apmierinošs. Tās ir labas ziņas pārskatītāji regulēji, kas varēs stāties spēkā 2018. gada sākumā. Mm. ļaujot investoriem turpināt darbus saskaņā ar investīciju plānu, un otrs puses uzlabos mehānismus, kas ļaus uzlabot investīciju mobilizēšanu Eiropas Savienībā. Protams, ka arī šis trialogs ir ļoti svarīgs, jo tas ir instruments, kas ļauj izveidot buferu zonu Tātad šie trīs trialogi ir noslēgušies pozitīvi no parlamenta viedokļa, lai saulaicīgi nonāktu pie rezultātiem, un otrs puses arī dod savu ieguldījumu likumdošanas satura veidošanā atbilstoši mandātam, kas ar balsojumu šajā komitejā ir tam piešķirts. Piektais punkts tālāk 2018. gada kalendāra projekta pieņemšanai ekonu komitejas sanāksmēm. Jūsu mapītēs jūs atradīsiet šo ierosināto kalendāru, kuru 26. oktobrī apstiprināja koordinātori. Ja vien jums nav kādi komentāri līdz šodienas sanāksmes beigām, tad šis kalendārs tiks uzskatīts par pieņemtu. Un tad varam iet tālāk pie sestā punkta mūsu darba kārtībā. Eiropas Investīcija Bankas finansiālo darbību gada pārskats. Mūsu referents, kā jūs zināt, šī ir atzinums, mums ir rotācija ar budžeta komiteju, un šoreiz vadošā komiteja ir budžeta komiteja, un mēs sagatavojam atzinumu. Mūsu referents ir mūsu vicepriekšsarētājs Ludeks Nidermajers. Šodien mēs izskatām grozījumus. Esam saņēmuši 104 grozījumus un dodu vārdu referentam lūdzu. Paldies! Debatēm ir īsts laiks, bet es domāju, ka ar to pietiks. Kā jau priekšsarētāja kungs norādīja, Šis ir tikai atzinums pašiniciatīvas ziņojumam, kur veido budžeta komiteju. Šeit vajadzētu atzīmēt, ka mums savs atzinums ir jāiekļauj 1500 rakstzīmēs. Mums ir diezgan daudz labu grozījumu iesniegti, kas varētu uzlabot tekstu, kā jau tik norādīts, vairāk kā simts grozījumu. Un no šiem mēs galvenos cenšamies iestrādāt tekstā, kas ietais pašas virzienās kā kompromiss. Mēs ierosinām 16 kompromisus, kas eh, rītdien ēnu referents sanāksmē tiks pirmoreiz izskatīti, un papildus tam mēs centīsimies arī meklēt eh, atbalstu individuāliem grozījumiem. Uzsvēršu 3-4 lietas, kuras vēlamies saglabāt ziņojumā kā būtiskākās. Pirmkārt, uzsveram to, ka EIB loma ir rīkoties tur, kur nedarbojas tirgus. Un ir jāatbalsta Eiropas eh, Savienības ekonomikas politikas galvenās politikas jomas, zaļā izaugsme, ilgspējīga izaugsme, uzlabota piekļuvē finansējumam, it īpašiem VU, uh, Otra lieta, ko mēs vēlamies uzsvērt, ir tas, ka ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk precizēt, kāda būs Brexit ietekme uz EIB darbību tālāk mūsu nodokļu darba kārtība. Pēdējās dienās mēs esam pieredzējuši pārmaiņas, tāpēc zinām, cik svarīgi ir nodrošināt caurskatāmību attiecībā uz patiesālajiem labumu guvējiem un arī atklātību par dažiem klientiem, kas ir EIB. Tāpat mēs uzsveram to, cik svarīgi ir konsolidēt um, darbību saistībā ar ārējo mandātu, kas ir EIB, saskaņotība ar citām politikām, lai, piemēram, uh, darbība tādām valstīm kā Ukraina būtu koncentrētāka. Uh, Un nu, cerams, ka rītdien mēs, tiekoties ar ēnu referentiem, eh, spēsim nonākt pie vienprātīgiem risinājumiem. Paldies! Paldies referentam! Tagad došu vārdu ēnu referentiem. Ramon Haragija Tondo, pirmais slodz. Paldies priekšsēdētāji. Vēlējos norādīt, ka ļoti atzinīgi vērtēju Nīdermajer kungu darbu. Man bija iespēja tā ātri pārskatīt pāri tekstam, kas ir sagatavots mūsu rītdienas sanāksmē, tikšanās ar ēnu referentiem. Un ar prieku secinu, ka ir iekļauti daudzi grozījumi, kurus ierosinājām vēlējos paskaidrot, ko tad sociālisti vēlējās panākt ar šiem grozījumiem. Pirmkārt, EIB darbības makroekonomiskā ietekme. Manuprāt, ir svarīgi atcerēties, ka prognozes makroekonomikas ietekmē līdz 2020. gadam varētu veidot 2,25% no IKP un radītu vairāk kā 2 miljonus darba vietas Eiropas Savienībā. Tādēļ domāju, ka ir ļoti svarīgi iekļaut makroekonomikas prognozēs arī EIB ietekmi. Otrakārt, šī ideja, ka EIB turpina spēlēt anticiklisku lomu, investīcija apjoms kuru EIB nespēja nodrošināt pirms krīzes. Tāpat arī ir atsauce izdarīta uz to faktu, ka EIB ir svarīga loma izaugsmas veicināšanā. Un pieprasījuma regulēšanā. Tāpat mums bija grozījums saistībā ar to, ka ir nepieciešams uh, precizēt mandātu skaitu, kas e, referenta prāt būtu pārliek liels. Mandāti šeit nav skaidri norādīti, nu varbūt arī ir labi, ka mēs tieši neatsaucamies uz tiem, tāpēc mēs arī ierosinājām svītrot attiecīgo rinkopu. Mēs piekrītam, ka ir nepieciešams svarīgi um, saglabāt EIB ārējo mandātu. Tāpat mēs uzskatām, ka EIB ir nepieciešams veikt analītisko darbu. Ne tikai saistībā ar finansēm, bet arī ar zināšanām, labo praksi, sadarbojoties ar Eiropas komisijas ekspertiem. Mēs arī uzskatām, ka ir svarīgi uzsvērt, ka bankai ir jāstiprina savi centieni cīņā pret klimata pārmaiņām. Un domāju, ka referents varētu piekrist mūsu nostāju un iekļaut šos grozījumus. Šajā ekonomiskās darbības jomā mēs skatāmies uz tehnoloģisko nākotni Eiropai un redzam, kā ASV šajā jomā ievērojami apsteidz Eiropu. Tad pavisam īsi par dažiem grozījumiem, kurus mēs iekļāvām, kas ir ļoti svarīgi mazajiem vidējumiem uzņēmumiem. Un tas ir īpaši svarīgi arī EIB darbības kontekstā, jo gal galā mazie vidēji uzņēmumi ir tie, kas rada lielāko daļu darba vietu. Tālāk Brexit, kas uh, kam, kam nevajadzētu nozīmēt EIB kapitāla samazināšanos, tālāk EIB cīņa pret krāpniecību nodokļu jomā. Mēs visi šeit spēlējam būtisku lomu parlamenta darbā saistībā ar tā sauktiem Panamas dokumentiem. Es domāju, ka parlamentam ir savs vārds sakāms šajā jautājumā. Es koncentrējamies uz kultūras jomu arī, kas varētu būt viens no mērķiem, kur EIB varētu veikt ieguldījums. Un EIB varētu veidot tiešākas attiecības ar iedzīvotājiem. Nodrošinot vieglāku, tiešāku pie, resursu pieejamību. Attiecībā arī uh, uz grozījumiem, ko vēl mēs vēlamies uzsvērt, ka bankas peļņa varētu tikt ieguldīta Eiropas Savienībā dažās jomās, kas attiecas uz valstu ieguldījumiem publiskās investīcijās, tas netiek uzrādīts kā investīcijas. Un tas nozīmē, ka ir e, stabilitātes pakts jāpadara elastīgāks. Un tas tāds īsts pārskats mūsu iestot, iesūtītajiem grozījumiem, bet rītdien mēs, protams, apspriedīsim ar referentu, e, kā nonākt pie vienprātīga risinājuma. Tā, EKR grupas ēnu referentu neredzu. Arī ALDE grupai nē. Ne arī zaļiem nē. Z, eh, Molijas Kotu Keito. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, nu, žēl, ka citi ēnu referenti nav. Cerams, ka pati varēšu rītdien piedalīties ēnu referenta sanāksmē. Katrā ziņā mēs šodien vēl iesūtīsim dažus grozījumus, lai jūs labāk saprastu, ko mēs vēlamies panākt. Vēlos norādīt, ka man bija prieks konstatēt, ka daudzi no mūsu iesūtītiem grozījumiem ir pieņemti un arī kompromisi uzlabo tekstu. Mēs vēlētos vismaz daļu no tiem atbalstīt. Labi ir arī konstatēt, ka kolēģi piekrīt, ka EIB ir svarīga iestāde, kas var nodrošināt investīcijas, uzlabojot sabiedrības situāciju visā Eiropas Savienībā. Ir svarīgi izmantot šo iespēju mūsu komitejā lai spiestu EIB ieguldīt vairāk līdzekļus jomās, kas dos lielāku iegūmu Eiropas iedzīvotājiem, sniedzot viņiem konkrēts priekšlik, eh, konkrēts iegūmus. Un desmit gadi ar trūkstošām investīcijām ir atstājuši negatīvu ietekmi sabiedrībā. Mēs vēlamies uzlabot ziņojumu atsevišķās jomās, piemēram, uzsverot, ka EIB vai FC, kā uh, piedāvājuma puses instruments ir nepietiekošs, lai atrisinātu problēmas ar investīciju trūkumiem uzņēmumos un infrastruktūrā. To atrisināt var tikai dalību valstis, uzņemoties atbildību par pārdomātu fiskālu rīcību, atbalstot firmas ilgspējīgas ekonomikas veidošanā. Mēs esam pret to, kas norādīts pašreizējā tekstā, ka priekšnosacījums stabilai ekonomiskai izaugsmai ir fiskāla stabilitāte. Es teiktu, ka tas īstenībā ir otrādi. Fiskālā konsolidācija ir tieši radījusi problēmas ar izaugsmi. Tā kā šis teksts nekoncentrējas uz fiskālo politiku, un par šo punktu mēs eh, nespēsim vienoties starp grupām. Es vienkārši ierosinu izņemt no teksta šo teikumu. Aicinam eh, arī kolēģis apsvērt šādus jautājumus. Pirmkārt, atsauce uz 1,5% kā mērķi un fosīlo kurināmo pakāpenisku izslēgšanu, kas norādīts 59. grūzījumā. Un zinātnieki norāda, ka mēs virzamies uz 3%, uz 3 grādu scenāriju. Un eh, arī viesuļvētrus, kurus pieredzējām, parāda, ka mums ir nepieciešams koncentrēties uz pusotra grāda scenāriju, un parlamentam tas arī būtu jādara. Kas saistīts ar Brexit tekstu? EIB, respektīvi apvienotā karalistē pienākas investīcijas līdz brīdim, kad tā izstājas no Eiropas Savienības. Un eh, līdz brīdim, kad tas eh, nav noticis, tad eh, apvienotā karalistē ir jāievērā, jāievēro visas normas. 103. un 104. grozījums. Mēs tos vēlētos redzēt iekļautus kompromisos. Tāpat grozījums par dzimumu vienlīdzīgu pārstāvniecību EIB valdē. Es domāju, tas būs visu Eiropas Savienības iedzīvotāju interesēs. Šis grozījums ir īpaši svarīgs laikā, kad sabiedrisko svarīgos amatos vīriešu izturēšanos pret sievietēm tiek ļoti rūpīgi analizēta sabiedrībā. Mums tīri labi apmierina progress ar šo dosjē līdz šim. Diemžēl mēs diez vai varēsim piedalīties rītdienas sanāksmē, bet katrā ziņā mēs iesūtīsim atsevišķu sarakstu ar grozījumiem un skaidrojumiem, un ceru, ka referents ar ēnu referentiem nonāks pie līdzsvarota teksta. Paldies! Thank you! Paldies! Šķiet, ka neviens vairs nevēlas izteikties. Nu, tad es došu vārdu atkal ziņotājiem. Paldies par komentāriem! abiem ēnu referentiem, kuri ir kopā ar mums, darīsim, ko varēsim, lai rastu labu kompromisu par kompromisiem. Un arī skatīsimies, kā varētu gūt atbalstu atsevišķiem citiem grozījumiem. Skatīsimies, kas rīt notiks, protams, uzturēsim saziņu un cerams, ka varēsim gūt ievērojumu atbalstu šim dosijai. Paldies! Paldies! Laika grafiks ir šāds. Balsošana komitejā ir paredzēta 20. novembrī. Now, uh, Lieliski izdodas ieturēt mūsu laika grafiku un varam ķerties pie 7. punkta. Kopīgās debates par diviem priekšlikumiem par uh, KKUNB Nu, un mēs tos, protams, skatām kā pakotni. Ah, šobrīd eh, ir jāskata grozījumi. Ir 14 grozījumi attiecībā uz eh, kakao UNB ziņojumu, tas ir tanga ziņojums. Ir arī 59 grozījumi no ziņotāja un 301 grozījums Otram ziņojumam tur ir 30 no paša ziņotāja Lamasūra kunga. Nu, kā mēs visi zinām, šis ir būtisks tiesību akts. Un mēs sagaidām, ka šo atzinumu arī padome ņems vērā savā darbā. Mēs gan vēl nezinām, kāds būs gala teksts, protams, par to vēl jābalso, bet eh, šis atzinums varētu būt eh, ļoti noderīgs, skatot eh, digitālās aplikšanas ar nodokļiem jautājumus saistībā ar kopējo uzņēmumu nodokļu bāzi un peļņas aplikšanu ar nodokļiem. Es gribētu teikt paldies abiem referentiem par viņu centieniem. Sāksim ar Polu Tangu. Septiņas minūtes, lūdzu. Thank you, Chair, and, uh, thank... Paldies priekšādātāji. Un paldies arī par visiem grozījumiem. Tā ir bijusi aizraujoša lašām viela. An... Uh, Runājot par grozījumiem, šobrīd ir ļoti labs brīdis ar tiem nākt klajā. Uh, vakardien pārdīs dokumenti apliecināja, ka bagātie un varenie, tā skaitā arī mans jaunības dienu varonis Bono, maksā nodokļus atšķirīgi no mums visiem. Nu, un tā pašā laikā mēs esam redzējuši arī republikāņu priekšlikumu pārkārtot amerikāņu uzņēmumu nodokļu sistēmu, uh, tā skaitā samazināt likmi no 35 uz 20. Nu, jautājums ir, kāda būs Eiropas atbilde un reakcija. Viena reakcija, ko šodien esam, ko šodien pārunājam, ir uzņēmumu nodokļu sistēma. Es domāju, tā varētu būt tāda laba atbildes reakcija, jo šeit runa ir arī par vienotu aplikšanu ar nodokļiem. Pašreizējās uzņēmumu nodokļu sistēmās uzņēmumi var izlemt, kur tad reģistrēt savu peļņu, un ar šo priekšlikumu tiktu piemērots vienotās saplikšanas ar nodokļiem princips, un valstis būtu tās, kas noteiktu, kur tad peļņa ir apliekama ar nodokli un kāda ir nodokļu bāze. Tādējādi izbeidzot labvēlīgu nodokļu plānošanu. Makārtīs arī ir norādījis, ka, protams, 94. grozījumā ka šādus principus būtu vērts piemērot globālā līmenī. Un es ceru, ka ja Eiropas Savienībā tas tā tiktu pieņemts, tad varbūt arī ASV un Šveici to pieņemtu kā vadošu principu uzņēmumu nodokļos. Un tā rezultātā tik tiešām tiktu radīta sistēma, kas globālā līmenī ļautu aplaist peļņu un sadalīt pa valstīm. Tas arī mainītu nodokļu konkurences raksturu. Kā jau teicu, tas varētu uh, izveikt tās iespējas, ko, tā, ko valsts nodrošina attiecībā uz uh, uzņēmumu nodokļiem un varētu radīt reālas investīcijas. Ir skaidrs, ka atsevišķas grupas uh, domā citādi attiecībā uz nodokļu konkurenci. Uh, kreisā spārna pārtīrs, tā skaitā arī mana grupa, ir nākusi klajā ar minimālās nodokļu likmes idejām, savukārt citi uzsver to, ka katrai valstī būtu jābūt iespējai lemt par savu nodokļu likmi. Man grozījumos pietrūkst Makrona priekšlikuma, proti saistoša nodokļu likme. Nu, tā tad būtu minimālā un maksimālā likme noteikta, un kaut kas pa vidu starp to ir jāizvēlas. Grozījumos es redzu interesantus papildinājumus, piemēram, digitālo platformu, piemēram, Google un Facebook aplikšana ar nodokļiem. Uh, Nu, no Lamasūras un es, mēs jau arī esam balstījušies uz OECD darbu. 87. grozījumā Otmans Kāš, piemēram, to atbalsta, tāpat arī 142. tas parādās. Tur Markus eh, secina, ka pašreizējā nu, uzņēmuma nodokļu likumdošana ir eh, jāpapildina ar eh, virtuālo uzņēmumu ideju. Un es domāju, ka mums parlamentam šāda ideja būtu jāvirza. Vēl kāds papildinājums par ilgtspēju. Fanda Kendelāra grozījums 259, Ievašu Litu 266 un Bomans un Bāres kūrei runā par ilgtspējīguma nodokļu atlaidēm. Nu, to mēs arī esam pārunājuši ēnu referentu tikšanās laikā. Vēl kāds elements, ko es gribētu uzsvērt, man liekas, ka pētī iesakam un kolēģim ir izdevies pareizi secināt, ka, lai īstenot šādas nodokļu sistēmas, ir jābūt sadarbībai starp nodokļu iestādēm. Uh, ir jādomā par strīdu izšķiršanu un arī par obligātu nodokļu informācijas apmaiņu, kas eh, nodrošinātu pievienoto vērtību. Grozījumi sākotnējā priekšlikumā es redzu, ka tiek atbalstīta sliekšņa samazināšana. Proti, ja šī būtu laba sistēma, kāpēc to nepamērotu plašākam uzņēmumu lokam ar mazāku apgrozījumu? Piemēram, Bens Lūka vēlētos slieksni samazināt piecu gadu gaitā pēc pozitīva izvērtējuma. Ir priekšlikumi to samazināt desmit gadu gaitā. Priekšlikumi ir dažādi, bet ir skaidrs, ka priekšroka tiek dota zemākam slieksnim. Un tāpat uh, procentu atskaitījumu ierobežošana. Es saprotu, ka tā ir tāda gana vienkārša metode, ko varētu īstenot un uzraudzīt, bet no otras puses negribētu pārāk uh, viegli uh, atteikties no iespējām piešķirt līdzekļus izaugsmē un inovācijām. Ja Eiropas parlaments atbalsta kapitāla savienību, tad ir uh, jāmēģina tikt galā saistītajām problēmām nodokļu sistēmā. Nevar, nav iespējami labi risinājumi vienlaicīgi. Uh, Un es domāju, ka kapitāls un uh, parāds saistības būtu jāskata vienlīdzīgi. Ja šeit ir viens trūkums, tādējādi varētu kropļot darbību pārestiem uzņēmumiem, kuri līdzekļus aizdod uh, investīciju formā. Bet, nu, labi, tā ir diskusija, kas mums vēl jānotur. Un visbeidzot, kāda lieta, ko es gribētu uzsvērt, attiecībā uz atskaitījumiem pētniecībai un izstrādēji, kas parādās 147. saistībā ar nodokļu kredītiem, un Eva 222. ir nākus klajā ar ideju, ka varētu to visu ierobežot uz darba spēku izmaksām. Nu, un tos varētu saprast, jo viens no bažām ir tāds, ka tas viss nav skaidri definēts, un vajadzētu skaidri definēt pētniecību un izstrādi. Uh, un būtu jākoncentrējas uz uh, iesaistītā darba spēka izmaksām, kas ir visdegpunktā. Nu, lūk, un uh, gribu vēlreiz teikt paldies visiem par ieguldījumu, par grozījumiem, ko piedāvājat. Es domāju, ka tas ļoti lielā mērā atspoguļo arī manas un uh, Lamasūra diskusijas, ko esam noturējuši nacionālajos parlamentos. Uh, esam apmeklējuši galvaspilsētas, mums gan izvēl tāda kā turneja, tā vēl nav beigusies, vēl jāapmeklē Rumānija un Īrija, esmu pārliecināts, ka ies jautri. Un es ceru, ka diskusijas šeit un arī ar nacionālajiem parlamentiem ļaus mums nākt klajā ar ko tādu, kas ir tiešām ietekmēs darbu padomē un varēsim nākt klajā ar jauniem standartiem attiecībā uz uzņēmumu nodokļiem Eiropā. Paldies! Nu, un tagad lūdzu Lamasūru kungam vārds. Paldies, priekšsētētāji! Kā jau Pols norādīja, mēs jau vairākas nedēļas strādājam, cieši sadarbojoties ar mērķi ņemt iespējami vairāk eh, vērā Nacionālo parlamentu un arī valdību paustās bāžas. Nu, un eh, tāpēc arī lūk mūsu brauciens pa galvaspilsētām. Un es gribu teikt paldies visiem kolēģiem, kas ir nākuši klajā ar grozījumiem šeit tekstā. Un gribu atgādināt, ka runājot par nodokļu jautājumiem, šī temata nozīme pierāda aktuālie notikumi. Nu, un Eiropas parlaments, diemžēl, um, nav pilntiesīgs uh, lēmuma pieņemšanas procesa dalībnieks, līdz ar to mums ir jānāk klājā ar atzinumu un jānodrošina, lai parlamenta viedoklis tiktu ņemts vērā šādu jautājumu lemšanā. Ir jāpanāk tas, lai ministru eh, padomēji būtu pienākums eh, skatīt atsevišķos būtiskos jautājumus pēc to būtības. Uh, Un tas arī parādās komisijas piedāvātajos divos tiesību aktos. Ir vairāki mērķi, uz eh, ko mēs uzstājam. Attiecībā uz KKUNB ir eh, jāizbeidz mūsu vidū valdošais eh, nodokļu karš, runē par nodokļu konkurenci, un pēdējos gados tas ir tiešām reāls karš, vairākas dalībvalstis, piedāvājot zemākas likmes, būtībā zog no citiem. Uh, Arī OECD strādā pie tā, lai izbeigtu šādu situāciju. Otrs mērķis ir harmonizēt uzņēmumu nodokļu bāzes noteikšanu Eiropas Savienībā. Nu, un mērķis, proti, harmonizācija ir pašmērķis. Uh, Nu jau vairāk nekā 20 gadus tiek runāts par šādām idejām. Runa ir par to, ka būtu jāizveido vienota nodokļu telpa, ko varētu atbilstoši uzraudzīt un kas tiktu piemērota visiem uzņēmumiem, kas darbojas šajā te vienotajā nodokļu telpā. Nu, un trešais mērķis ir modernizēt un vienkāršot nodokļu uzlikšanu mūsu valstīs. Šobrīd pie tā strādā arī ASV, un, ja es runāju par modernizāciju, tad uh, runa ir par uh, to, ka ir jādomā par digitālās ekonomikas un digitālo platformu radītajām jaunajām situācijām. Ir, piemēram, Francijas valdības uh, pašreizējā iniciatīva, kas ir saistīta ar netiešiem nodokļiem. Nu, un ir jāizmanto izdevība e, šajā tekstā runāt arī par digitālo platformu aplikšanu ar nodokļiem, kā, kā UNB ietvaros. Nu, lūk, ņemot vērā šos trīs mērķus, e, mēs piedāvājam sekojošo. E, nu, tā vietā, lai tas būtu obligāti lielajiem uzņēmumiem, savukārt fakultatīvi mazajiem, mēs piedāvājam šo sistēmu piemērot visiem uzņēmumiem. Tas nodrošinātu vienlīdzīgāku konkurenci uzņēmumu starpā un arī atvieglotu darbu finanšu un nodokļu iestādēm. Līdz ar to arī abiem priekšlikumiem ir jābūt piemērotiem vienlaicīgi. Skatoties uz atsevišķiem grozījumiem, tas arī ir skaidri redzams. Nu, līdz ar to mēs arī piedāvājam papildināt uh, nodokļu uzlikšanas kritērijus dalībvalstīs, runājot arī par uh, digitālajiem uzņēmumiem, digitālo ekonomiku un nāk klajā ar uh, ceturto faktoru, kas palīdzētu ar nodokļu ieņēmumu sadalu dalībvalstu starpā gadījumos, kad uzņēmumi darbos vairākās dalībvalstīs. Mēs uh, ierosinām ņemt vērā to, ka <clears throat> vienas eh, dalībvalsts varētu iegūt šādā situācijā un citas zaudēt, līdz ar to ir jādomā par eh, vienlīdzīgāku sistēmu, kas kompensētu iespējamos zaudējumus. Un mēs arī apzināmies, eh, kādas varētu būt praktiskās piemērošanas problēmas. Ir daudz grozījumu par īstenošanas un piemērošanas termiņu un nepieciešamo elastību. Tiek piesaukt arī nodokļu sistēmu revolūcija. Lielā mērā par to atbildīgas ir nacionālās nodokļu iestādes. Skaidrs ir, ka jautājumi ir sarežģīti un mums ir jābūt realistiem. Es, protams, aicinātu noraidīt tos grozījumus, kuros tiek apšaubīti šo tiesību aktu piedāvātie principi, vai nu tā būtu fakultatīva sistēma vai daļēji harmonizācija. Šādas idejas, manuprāt, būtu noraidāmas. Un, ja runa ir par slieksni, nu, es domāju, ka tas varētu būt zemāks, un ja sistēma ir laba, tad eh, kāpēc gan neiesaistīt tajā arī mazos un vidējos uzņēmumus? Savukārt, ja sistēma būtu pārāk sarežģīta un smagnēja, tad tādējādi tiktu sūtīti lielie uzņēmumi. Man jāsaka, ka mm, atsevišķos grozījumos, kur ir runāts par uzņēmumu grupu definīciju un uh, uzņēmumu uh, savstarpējām attiecībām, tad eh, tur es labprāt gūtu vēl plašākas zināšanas. Eh, man tiešām prieks, ka kolēģi ir nākuši klajā ļoti tehniskiem instrumentiem, un tos es labprāt izskatītu sīkāk un saprastu labāk, attiecībā uz tiem esmu atvērti noskaņots. Ir arī grozījumi, kur ir runāts par eh, sadales formulām un par faktoriem. Uh, kritērijiem, kas būtu izmantojami nodokļu bāzes geogrāfiskajā sadalē. Runājot par dažādajām formulām, ko atsevišķi kolēģi ir piedāvājuši, tie ir ļoti interesanti. Un tie grozījumi, kuri runā par uh, nacionālo parlamentu lomu un uh, par uh, kodolīgiem saprotamiem noteikumiem par ietekmes izvērtējumu, par iespējamo kompensācijas mehānismu. Visi šie grozījumi, manuprāt, ir atzinīgi vērtējami, un es varētu tiem piekrist. Jo faktiski aplikšana ar nodokļiem ir dalībvalstu kompetence, un dalībvalstu ziņā ir nākt klajā ar noteikumiem šai jomā. Lūk, priekšādātāji, Tāda mana pirmā reakcija attiecībā uz grozījumiem, kuri bagātina mūsu ziņojumu. Paldies! Paldies abiem ziņotājiem! Tagad uzklausīsim ēnu referentus. Mārkus Fervers, lūdzu, 7 minūtes. Jā, paldies. Protams, ka jautājums par nodokļiem starptautiskajā vidē ir šobrīd atkal ļoti aktuāls, un gan paradīzes dokumenti, gan Panamas dokumenti liecina tikai to, ka mēs kārtē reiz esam saņēmuši dokumentu no cita pakalpojuma sniedzēja, bet problēmas ir līdzīgas. Uh, Un mēs jau esam labi panalizējuši šīs problēmas. Un tā skaitā arī plenārsesijā tās eh, skatīsim, kas izriet no izmeklēšanas komitejas darba. Es pieņemu, ka bez Fonseka un šobrīd nosauktajām firmām, nemaz neatceros, kā tā saucās, ir vēl arī citi pakalpojumu sniedzēji, bet nu tā tāda sāna piezīme. Tagad par būtību. Uzskatu, ka mums ir skaidri jāapzinās, ka mēs šeit veidojam priekšlikumu nodokļu bāzes veidošanai. Tas būtu īpaši jāņem vērā. Otrakārt, konsolidēšana, uz to arī vajadzētu koncentrēties. Tāpēc teikšu atklāti, Paul, es jau tev to sacīju, mēs kā parlaments ja mēs ierosināsim minimālās likmes nodokļiem, diez vai tas izraisīs lielu sajūsmu padomē. Jo viņiem ir galvenā kompetence nodokļu jomā, tāpēc mums vajadzētu ļoti piesardzīgi rīkoties šajā jautājumā. Es atzīstu, saskatu būtiskas problēmas ar to, ka mēs nezinām, eh, kāda būs ietekme uz nodokļu ieņēmēm Mēs nacionāli esam centušies e, iegūt informāciju, kāda būs tātad ietekme uz nodokļu ieņēmumiem, bet datu pieejamība ir ļoti vāja. Un tā, manuprāt, ir būtiska problēma. Ņemot vērā šo neskaidrību, es personīgi uzskatu, ka mums ir jārīkojas ļoti piesardzīgi, it īpaši attiecībā uz diviem būtiskiem trūkumiem, kurus norādījām saistībā ar komisijas priekšlikumu. E, to daļu, ko var norakstīt attiecībā uz ieguldījumiem pētniecībā un izstrādē. Nu, tur es vēlos norādīt ka esam, esmu no valsts, kur uzņēmumi izpildot šo 3% mērķi, neizmantojot šo brīnišķīgo norakstīšanas iespēju. Tas nozīmē, ka Vācijā tam būtu tikai tādi pastarpināti rezultāti, jo vairāk ieguldīt diez vai viņi būtu noskaņoti. Citās valstīs, ir, kas ir ieviesuši šādu brīnišķīgu norakstīšanas iespēju, nu, nav pierādījumu, ka tas ir uzlabojis situāciju. Tā kā vienīgais iegūms varētu būt tiešām tikai spēja norakstīt izdevumus no nodokļiem. Un e, kā ir ierosinājums, sagatavot tādu nodokļu um, atbrīvojumu, varbūt jaunie uzņēmēji, kas uh, varētu to izmantot, tad, ja viņiem kā iesācējiem biznesā ir zaudējums sākumā, tas būtu noderīgi, vajadzētu par to vismaz padomāt. Vēl ieguldījumi un eh, ieguldījumi tieši izaugsmēji, tas ir mūsu aktuālais tēmāts kapitāla mm, tirgus savienībā saistībā ar nodokļiem. Nu, vai tas viss ir tieši caur nodokļiem ja darāms, neesmu pārliecināts. Nezinu, vai komisijas priekšlikums sniedz nepieciešamu atbildi. Vienkāršāka svira, kas ļautu sasniegt šo uh, iespēju, ir ierobežota nodokļu norakst, izdevumu norakstīšanas iespējas no nodokļiem. Paškapitāla finansēšanas uh, atraktivitāte var tikt paaugstināta arī uz citu, ne tikai nodokļu rēķinu. Šeit vēl priekšsarētāji tāda atzīme būtu jāizdara, kā apmeklējot Startautisko valūtas fondu Vašingtonā vadīja mūsu delegāciju. Runā, tur bija paredzēta saruna ar OECD pārstāvjiem, bet tas pēdējā brīdī tika atteikts un nebija iespējams šo sarunu norganizēt citā laikā. Es tā piesardzīgi izsakoties teikšu, ka ļoti žēl, ka tā, jo digitāla ekonomika ir ļoti svarīgs temats, un tur mēs varētu daudz ko darīt. Un startautiski daudz tālāk par Eiropas Savienību būtu jāvienojas par eh, prioritātēm vismaz. Un definīcijas uh, tādām digitālām ekonomikas galvaspilsētām, nu, kur OECD arī aktuāli darbojās. Nu, tās būtu labas iespējas. Nu, būtu labi uzaicināt viņus, eh, sniegt informāciju, kas mums varētu būt ļoti noderīga. Tad arī iniciatīvas eh, saistībā ar dažām dalību valstīm kas um, ierosina tur, kur grūti um, ar peļņu aplikt ar nodokļiem, um, nodokļus uzliek apgrozījumam. Nu, jāskarās ir vispirms, kā mēs Eiropas Savienības līmenī varam radīt definīciju virtuālai um, darbībai, un tālāk jau jāsaskaņo ar OECD šī darbība Un eh, tad mēs varētu Eiropas Savienībā tālāk virzīties uz priekšu, jo tas joprojām ir viens no neatrisinātajiem jautājumiem, kas joprojām ir aktuāls šodien. Un tāpēc es ceru, ka mēs atradīsim vienprātību, ka Eiropas Savienība var uzņemties vadošo lomu un kopā ar OECD eh, sinhronizējot darbību var nonākt pie labiem rezultātiem. Nu, tas arī viss Ar nepacietību gaidu tālāku sadarbību. Ceru, ka nonāksim pie līdzsvarotu kompromisa kas ļaus mums arī tālāk balstīt eh, mūsu, atbalstīt mūsu nostājas sarunās ar padomu. Mēs, protams, varam lielisku paraugu risinājumam eh, sagatavot, bet ja padomē to neviens pat neizskatīs, tad tam nav jēgas. Ja mēs vēlamies eh, panākt rezultātus, mums jābūt arī realistiskiem. Paldies! Thank you! Paldies! Liels paldies! Tagad Nākamais ēnu referents S&D grupas vārdā vai Jēkungs, lūdzu. For seven minutes. Septiņas minūtes. Dom. Uh. Paldies priekšēdētāji līdzīgi kā kolēģi. Es arī gribu teikt, ka ir ļoti labi, ka mēs šodien runājam par nodokļu jautājumu konsolidēšanu Eiropas Savienībā. Tādējādi mēs varētu koordinēt lietas un apkarot izvairīšanos no nodokļiem ir skaidrs, ka cīņa pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas nav beigusies, par to liecina Wikileaks, Panamas dokumenti, un arī pēdējās divās nedēļās notikušais. Un vēl ar vienu no jaunu ir jārunā par eh, amorālām un nelikumīgām nodokļu praksēm, ko nerad izmanto bagātākie uzņēmumi un personas pasaulē. Un tāpēc ir jāspēr soļus priekšu šajā dosjē. Un es domāju, ka KKUNB varētu tiešām uh, notrošināt to, ka uh, tiek radītas ekonomiskas vērtības un mm, godīgi sadalīti ieņēmumi. Daudz ko jau ir pateikuši kolēģi, es mēģinu izteikties īsi un tāpēc pievēršīšos komentāriem par grozījumiem. Pirmkārt, jāsaka, kā atsevišķu šīs komitejas locekļu idejas par to, ka šie priekšlikumi būtu noraidāmi, man jābēdina. Šie tiešība akti ir ārkārtīgi būtiski, un tie varētu tik tiešām vienkāršot dzīvi uzņēmumiem, kuri darbojas vairākās dalībvalstīs, un e, šie priekšlikumi varētu ļaut arī veiksmīgi apkarot izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Tāpēc es nesaprotu kolēģu noraidošo attieksmi pret šiem tiesību aktiem. Un es domāju, ka šī te pieeja, e, skatot abus e, priekšlikumus kā pakotni, ir laba, jo arī uzņēmumu ienākumu bāze, uh, ja neskatu to konsolidācijas kontekstā, manuprāt, tas viss vājina situāciju, tā kā es apsveicu to, kā bija tiek skatīti kopā. Un apsveicam ir arī priekšlikumi par digitālo ekonomiku un ka ir jāmodernizē Eiropas nodokļu sistēmas, lai varētu labāk ņemt vērā uh, kapitāla un darbspēka mobilitāti mūsdienās, eh, par ko arī runāja kolēģi. Ceturtais komentārs ir saistīts ar uh, mehānismu, ko komisija ir iekļāvusi priekšlikumā. Ir mehānismi, kas ir veidot ar mērķi veicināt investīcijas un inovācijas, tas ir atbalstāmi. Uh, Nu, un no otras puses eh, dažādas eh, finansējuma iegūs iespējas, tā skaitā arī aizdevumi, kas būtu pieejami uzņēmumiem. Es domāju, ka priešlikumi ir interesanti, bet tos vajadzētu izpētīt sīkāk. Jo mm, būtu jāizvērās no tā, ka mēs eh, radītu kaut kādus jaunus vājos punktus, kaut kādā mūsu mērķis ir tikt galā ar esošajiem. Runājot par būtiskajiem faktoriem, protams, slieksnis, apgrozījumam, eh, no kura direktīva tiktu attiecināt uzņēmumu un arī piemērošanas faktori. Es domāju, ka uz visiem starptautiskajiem uzņēmumiem būtu jātiec šiem tiesību aktiem. Es īsti nesaprotu, kāpēc būtu jāizdara kaut kāds nošķīrums balstoties uz apgrozījumu. Es domāju, ka vienādiem spēlētājiem būtu jāpiemēro vienādi noteikumi. Un būtu jāvēro uzticama, efektīva sistēma. Mēs visi esam ievēlētas personas, un mums ir jāpārstāv mūsu vēlētāji. Un es domāju, ka nu viens taču nevarēs paskaidrot saviem vēlētājiem, ja tiktu piemērotas, piemēram, nulles nodokļu likmes, un ja netiek darīts viss iespējamais attiecībā uz krāpniecības apkarošanu. Uh, Nu, piemēram, ja ir uzņēmums, eh, kam ir uh, miljoniem vērti ieņēmumi katru gadu, tā pašā laikā, ja viņam ir iespējas izvairīties no tādas sistēmas, ko piedāvā KUKUINB un izmantot dažādas nodokļu atlaides, tas būtu grūti izskaidrojums. Domāju, ka vajadzētu 18% piemērot visiem uzņēmumiem bez izņēmuma. Runājot par kontekstu, kādā būtu pārunājumi šie divi priekšlikumi, paturot prātā arī padomē noteikošo. Mēs visi atcerēsimies, ka 2011. gada priekšlikumam viegli padomē negāja un padomē ir grūtības vienoties par nodokļu jautājumiem. Un tagad mēs cīnāmies ar šīs neveiksmes sekām, tā kā es tiešām ceru, ka šie priekšlikumi gūs plašu atbalstu parlamentā. Uh, Un jāsaka tiešām liels paldies abiem ziņotājiem par lielisko darbu un ir jādarbojas ambiciozi, lai mudinātu arī padomu vienoties šais jautājumos. Paldies! Thank you! Paldies! ECR grupas vārdā Sander Lūnas. Paldies priekšsēdētāji! Taisnība bija viens no tiem parlamenta deputātiem, kas uh, iesniedza noraidījuma grozījumus. Manuprāt, tā bija pareizā pieeja. Šodien mums ir nedaudz vairāk laika, tad mēģināšu skaidrot, kāda bija mana motivācija. Gribu skaidri pateikt, ka uh, CCTB un CCCTB mērķi ir labi un pamatoti. Tajā pašā laikā, manuprāt, uh, šos mērķus var sasniegt ar citiem līdzekļiem, tādiem, kas būtu samērīgāki un ielikumi gudrāki. CCTB ir um, nevajadzīgs ierobežojums dalībvalsts suverenitātei, un tas liektu dalībvalstīm un Eiropas Savienībai, un tas ir tas centrālais jautājums, tas liektu tam fiskālo konkurētspēju. Manuprāt, fiskālās autonomijas zaudējums kaitēs visvairāk mazajām dalībvalstīm, un tas uh, aizskars uh, pašu Eiropas Savienības centrālo elementu, kas ir konkurētspēja. Tas ir tas, kas mūs stiprina. Konkurētspēja ir tā, kas mums ļauj nodrošināt izcilību, šāda iespēja godīgā veidā nodrošināt konkurētspēju starp reģioniem un dalībvalstīm. Atrot to prātā, nereiz vien jau esmu iepriekš norādījis, ka, manuprāt, nav godīgi tas, ka daudz nacionāla uzņēmuma var izmantot agresīvu nodokļu plānošanu, lai samazinātu nodokļu bāzi, pārnestu peļņu, tādējādi uh, maksājot uh, mazākus apjomus, un ja mēs salīdzinām ar maziem vidējiem uzņēmumiem, viņiem šāds iespējas nav, viņiem jāmaksā pilna cena, un tas nav godīgi. Tam varam piekrist. Tādēļ, principā, mēs uzskatām, ka nodokļiem jābūt balstītiem uz peļņas radīšanas vietu. Un šī iemesla dēļ esam veikuši jau veselu virkni pasākumu, pasākumu veikt nacionālā līmenī, lai nodokļu sistēmas kļūtu vienkāršākas, caurskatāmākas arī eh, starptautiskā līmenī, anti-BEPS, OECD ietveros, tātad pretpēļņas aizplūšana, dalība valsts tagad to īsteno savā likumdošanā, Eiropas līmenī uzskatām, ka arī dažu OECD priekšlikumu īstenošana uh, tiešā veidā skar arī iekšējo tirgu, un tas ir pozitīvi. Tomēr man šķiet, ka komisija šobrīd uzskata, ka patiesībā ir pilnīgi skaidrs, ka komisija uzskata, ka šāda revolucionāra starptautiskā lieta attīstība ar to nepietiek. Viņi vēlas darīt ko vairāk. Šķiet, ka viņi tagad grib harmonizēt nodokļu bāzi, konsolidēt to Eiropas līmenī un sadalīt peļņu. Šobrīd dalībvalstīm ir iespēja noteikt pašām savu korporatīvo uzņ ieņēmumu, uzņēmumu ieņēmumu nodokli. Bet uh, ir pilnīgi skaidrs, ka Tangi kunga ziņojumā norādīts, ka tādējādi dalībvalstīm būs liekt iespēja konkurēt savā starpā attiecībā uz uh, nodokļu ieņēmumu bāzi. Uh, Tādēļ tagad visi pāries uz minimālo bāzi, un es zinu, ka arī vairāki politiķi parlamentā vēlas augstākus nodokļus, bet es nedomāju, ka tas stiprinās Eiropas Savienību. Jo jājautā, kāds tad būs gala rezultāts, ja tagad diskutējam par fiskālo suverenitāti starp dalībvalstīm nodokļu uzņēmumu nodokļu kontekstā, kas būs tālāk, ieņēmumu, personu ieņēmumu nodokļu, vides nodokļu, dagvielas nodokļu, nu, cik tālu tad iesim. Šī priekšlikuma mērķis, gribu skaidri tikai vēlreiz teikt, ir balstīts uz idejas, ka politika jāharmonizē Eiropas līmenī, lai nodrošinātu iekšējā tirgus vienotību un spēku, un arī šeit pilnībā nepiekrītu. Manuprāt, konkurētspēja ir laba. Konkurence ir laba lieta, kas ir um, jāveicina un jāaizsargā. Un tas lika man uh, domāt arī par Ožāna kundzes teikto, kas eh, izstrādā Eiropas fiskālos plānus eh, komisijas nodokļu ģenerāldirektorātā, un viņš savulaik norādīja, ka tā ir viena no lielākajām um, drāmām Eiropā šī fiskālā konkurence. Vidē no 36% 90. gadā līdz 2014. Eh, gadā tas ir nokrities līdz 20%. 22 no 36 uz 22 Eiropā. Tā esot liela grāma, arī šeit nepiekrītu. Fiskālā konkurence nodoklis tiešām pazemina pret eh, tam, kādi tie būtu citādā gadījumā, bet tā nav kā drāma. Manuprāt, tas ir eh, pozitīvi, tas nāk par labu ekonomikai, investoriem, uzņēmumiem, eh, patērētājiem un algām arī. Ja nedaudz tālāk detaļās iedzināmies attiecībā uz konkurenci, tad ir skaidrs, ka Eiropas Savienībā pilsoņi var balsot ar rīcību, ja vienā dalībvalstī situācija viņas neapmierina, viņi dodas uz citu, Francijā Uh, Landa kunga um, augstie nodokļu priekšlikumi nozīmēja, ka daudzi francūži vienkārši devās prom uz Londonu, piemēram. Bija kāds brīdis, kad uh, Londonā bija vairāk francūži nekā Bordeaux vai Nantē vai Strasbūrā. Uh, Londonā ir vairāk francūžu nekā Strasbūrā, un tas ir tieši pateicoties Solāna kunga nodokļu politikai. Manuprāt, Makrona kungs tagad Francijā dara labas lietas, un mēģināsim pārliecināties, ka viņš tiešām no, pazemina šo esošo nodokļu likmi, tādējādi Francija kļūs konkurētspējīgāk, cilvēki nedosies prom, un atkal konkurence. Uh, Konkurence ir tā, kas ļauj Francijā spēlēt balstoties vienlīdzīgiem spēles noteikumiem, un arī tā ir laba lieta. Dažiem konkurence nepatīk, viņi grib harmonizētas nodokļus, lai tos varētu paaugstināt, bet es tiešām tam nevaru piekrist. Un visvairāk, jāsaka, mani sarūktina tas, ka šāds suverenitātes zudums uh, zaudējums kaitēs eh, visvairāk mazajām dalībvalstīm, tādai kā manai, Beļģijai, bet arī Nīderlandei, referenta dalībvalstī, arī īrie šeit jāmin. Šīm valstīm tiks nodarīts kaitējums, tādēļ, ka lielākajās dalībvalstīs jau tagad ir lielāks tirgus, um, ietaupījuma ekonomika, ir šādas iespējas, kas dalībvalstīm vienkārši nav Tādēļ viņiem ir jārīkojas uh, gudri, jābūt pievilcīgām, un nodokļu politika ir viens no šādiem pievilcīguma veidiem, īpaši Eirozonā, kur nav iespējas uh, uh varbūt citas šobrīd, kā to nodrošināt, tad ir nepieciešama viena nodokļa politika, lai kas mums ļautu saglabāt konkurētspēju. Un nobeigumā, es tiešām nedomāju, ka mums vajag CCTB vai CCCTB. Mums ir pas, nepieciešami pasākumi, kas uh, ļautu ierobežot uh, tādu daudznacionālu uzņēmumu rīcību, kas nodros, nodarbojas ar agresīvu nodokļu plānošanu. Tas notiek jau OECD starptautiskā līmenī, jo Eiropas Savienībā cilvēki ar rīcību balso par pasākumiem, pret pasākumiem, dodas no Francijas uz apvienoto karalstu Ar šādu priekšlikumu jau atkal cilvēki ri, rīkosies, bet tas vairs nebūs Eiropas Savienības iekšienē, viņi dosies uz trešajām valstīm. Tādēļ gribētu la, saprast, kā tiešām tas stiprinās Eiropas Savienību, ja mēs piespiedīsim uzņēmumus doties uz ASV, piemēram. Paldies! Paldies! Baidos, ka attiecībā uz MVU un dažām valstīm Nu, jautājums par to, vai viss tiešām tik ātri pārvācas uz uh, uh, trešajām valstīm un uh, zemāk nodokļu jurisdikcijām, vai tas tiešām ir tik vienkārši. Okay. Okay, you will advise them how to do, but... Nu, gan jau būs kāds, kas padom, palīdzēs ar padomu. Labi. Alde grupa. Jeziks kundze. Thank you, chair. Jeziks kungs. Paldies, priekšsēdētāji nu, gribētu redzēt, kā cilvēki rīkosies pēc Brexit, par ko un pret ko balsos, bet nu labi. Gribētu pateikties referentiem par darbu pie šī dosē. Un gribētu tikai atgādināt, cik uh, svarīgi ir abi šie priekšlikumi CCTB un CCCTB saistībā ar iekšējā tirgus stiprināšanu un um, mūsu nodokļu sistēmas reformu. Arī mūsu komitejās um, Pānamas dokumenti, Pārdīs dokumenti ir svarīgi identificēt šos uh, agresīvas nodokļu plānošanas gadījumus un izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Mūsuprāt, uh, šis dokuments ir uh, būtiski nepieciešams instruments, kas mums šobrīd iztrūks, lai cīnītos pret šādu kaitīgu praksu. Ir svarīgi, lai nodokļu konsolidācija būtu būtiski šīs iniciatīvas elements. Un uz to esmu arī norādījis savos grozījumos. Tomēr, tā kā visticamāk beigu beigās konsolidācija būs daļa tikai no otrās sistēmas fāzes, ir nepieciešams efektīvs strīdu izšķiršanas mehānisms, jo īpaši tādēļ, ka šī sistēma nebūs obligāta visiem uzņēmumiem. Vēl kāds būtisks svarīgs elements kas ir iekļauts arī manos grozījuma priekšlikumos, ir digitāla sektora aplikšana ar nodokļiem. Mums ir jādefinē pastāvīgās uh, uzņēmuma reģistrācijas vieta. Nevaram turpināt izmantot esošo definīciju, kas norāda, ka aplikšana ar nodokļiem jurisdikcijā ir tikai tad, ja uzņēmums uh, tur ir fiziski klātesošs. Kā jau esmu norādījis mūsu iepriekšējā viedokļu apmaiņā, manuprāt, šeit un tagad ir riskanti runāt par minimālo nodokļu likmi, kad zinām, ka dažās dalībvalstīs vēlme pieņemt šo jauno sistēmu jau tā nebūs milzīga. Tas būs vēl papildus iemesls šīm dalībvalstīm iebilst. Uh, Mums ir skaidri jāpasaka, ka nu, mēs nerunājam par nodokļu likumu harmonizāciju, ja vēlamies, lai sistēma aizietu un tiktu pieņemta. Un mūsu grupa ir iesniegus grozījumus šādā virzienā. Esam nākuši klajā arī ar grozījumu priekšlikumiem, lai tiktu stiprināts normas attiecībā uz informācijas apmaiņu par nodokļu jautājumiem. Tas ir ļoti svarīgs elements manai grupai. Un nobeigumā esam nākuši klajā arī ar vairākiem grozījumiem saistībā ar aptvērumu un MVU iekļaušanu aptvērumā. Tur komisija tiek aicināta veikt ietekmes izvērtējumu attiecībā uz fakultatīvu iespēju, piemērošanas iespēju MVU. Mums ir jāizvērtē plusi un mīnusi. Uh, ideja par to, ka arī MVU šī sistēma būtu obligāta. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies. Eva Jolie. Eva Jolie, lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, jau kopš eh, šo tiesību akta sākuma esam piedzīvojuši trešo skandālu, kur ir iesaistīti starptautiskie uzņēmumi. Nu, un ņemot vērā visus žurnālistu uzdotos jautājumus, man ir tiešām prieks varēt viņiem atbildēt, ka Eiropas Savienība ir sapratusi problēmu. Un par spīti grūtībām strādā pie regulējuma, kas uh, risinās to, ka ir starptautiski uzņēmumi, kas faktiski nekur nemaksā šobrīd nodokļus. Nu, tas viss tiks darīts, izmantojot CCCTB. Man ļoti svarīgi ir tas, lai abas direktīvas tiktu skatītas vienlaikus, jo baidos, ka, ja mēs stāvēsim tikai ar CCTB, nu tad otra direktīva nekad dienas gaismu tā arī neieraudzīs. Uh, ir svarīgi nodrošināt to, lai abas direktīvas stātos spēkā vienlaicīgi un 2020. Eh, gadā, kā to piedāvā referenti. Nu, bažas, kas ir saistītas ar iepriekšējiem neveiksmīgajiem mēģinājumiem, lielā mērā ir saistītas ar to, ka teksts parasti iestrēgst eh, padomē. Eh, jo, nu, tās pašas darbības rada tādas pašas sekas. Uh, Nu, un, ja runa ir par uh, vienprātību, tad ir diezgan skaidrs, ka ne Luksemburga, ne Īrija, piemēram, šo priekšlikumu neatbalstīs. Nu, un līdz ar to esmu nākus klajā ar grozījumu, kas aicina komisiju uh, šādā gadījumā izmantot 116. Uh, pantu. Proti, run, tā būtu konkurences kropļošana, un tādējādi būtu jāķertas pie koplēmumu un vienkāršā vairākuma. Nu, un, protams, kā, to, kā par to runā arī referenti, ir jādomā par pastiprinātu sadarbību. Nu, un ir jādomā par to, kas notiek ar divpusējiem nodokļu nolīgumiem ar tām valstīm, kas neatbalsta principus, kas ir iestrādāti šajos tiesību aktos. Ja runa ir par aprei, apliekamās nodokļu bāzes aprēķināšanu, arī šai ziņā ir piedāvāti grozījumi. Es domāju, ka ir jāskata nodokļu likmi jautājums, jo citādi uh, vienalga runa ir par uzņēmumu nodokļu konkurenci, un es piedāvātu 20% likmi uh, Nu, un daļu no šiem līdzekļiem varētu skaitīt Eiropas Savienības budžetā. Ir svarīgi spēt ar nodokļiem aplikt arī digitālo ekonomiku. Visiem jau ir zinām pašreizējā situācija, kad, piemēram, Google Francijā var nodarbināt 700 darbiniekus 2000 kvadrātmetros un tā pašā laikā apgalvot, ka tā nav viena no viņu pastāvīgajām mītnēm. Tā kā ir jādomā par arī tādu jēdzienu kā virtuālā mītne uzņēmumiem. Un ir jādomā arī par peļņas sadali. Ir nepieciešami kritēriji, kuri atspoguļo uzņēmumu biznesa modeli un atbilst digitālās ekonomikas realitātei. Nu, tā tad ieņēmumi, kas ir gūti, uh, iekasējot maksu par izmantošanu vai kas, piemēram, ir balstīti uz uh, platformas lietotāju skaitu. Es esmu pārliecināta, ka mums uh, izdosies rast uh, saprātīgu un darboties spējīgu kompromisu šais jautājumos. Nu, un runājot par pārādu problēmām, Komisijas piedāvātais risinājums, manuprāt, nav pareizais. nu, tad nacionālie procentu maksājumi, kā piemēram tas šobrīd notiek Beļģijā, es domāju, ka vajadzētu ierobežot šādu nodokļu atvieglojumu periodu. Un man šai ziņā arī ir grozījumi, ko esmu iesniegusi. Ir arī pētījums, ar ko ir nākusi klājā zaļo grupa. Es iesaku jums ar to iepazīties. Un tur ir runāts par gadījumiem, kad nodokļi netiek maksāti, piemēram, 15 gadus, jo visu laiku tiek pārskatos iekļautas uh, parāds saistības, kas to pieļauj. Runājot par pētniecības un izstrādes izmaksu atskaitījumiem, es uh, piedāvātu no tā izslēgt finanšu nozari. No tā lai netiktu uh, sniegti atvieglojumi, piemēram, par citu kaitīgu uh, finanšu pakalpojumu izstrādi. Protams, ka ir jāmudina inovāciju politika, piedāvājot arī valsts garantijas. Es esmu pārliecināta, ka kopā ar referentiem un ēnu referentiem mēs radīsim labu kompromisu, kas uh, atbildīs uh, aktualitātēm un uh, jautājumu steidzamībai, jo šāda situācija nevar turpināties. Viss, ko mēs redzam arī pārādīs dokumentos un norādes, ka, lūk, tur notiekošais viss ir pilnīgi likumīgi. Tas ir nepieļaujami. Paldies! Paldies! Marko Vallī lūdzu vārds. Liels paldies priekšsādātāji, līdzīgi kā vairāk kolēģi jau ir norādījuši pirms manis. Arī es vēlētos teikt, ka pēc uh, nesenajiem skandāliem saistībā arī ar paradīzes dokumentiem ir tiešām svarīgi tagad uh, spērt uh, tādu lielu soli uh, sakojot šiem notikumiem, jo, nu, tagad redzam, ka visi ir iesaistīti politiķi, lielie uzņēmumi, un, lai parādītu, ka šī politika ir, ir kas vairāk nekā tikai vārdi, mēs visus aicinātu rīkoties, aicinātu komisiju nāk klajā pavisam drīz, nu, iespējams, ar uh, nesadarbīgo valstu sarakstu, šādu melno sarakstu. Uh, kur iespējams mēs iekļaut arī tās Eiropas Savienības dalībvalsts, kas turpina īstenot uh, negodīgu praksi nodokļu jomām. Un kas attiecas uz šiem priekšlikumiem, mēs augsti vērtējam ēnu referentu paveikto, jo īpaši attiecībā uz uh, tiem grozījumiem, kuru mērķis ir uh, stiprināt CCCTB un nodrošināt konflikta risināšanas iespējas. Pirmkārt, vēlētos atsaukties un um, paust novērojumi, ka um, šis priekšlikums, mūsuprāt, ir ļoti svarīgs, bet tas nebū, tā nebūs konsolidācija, jo vēl aizvien ir uh, zināmas atšķirības un asimetriskas um, situācijas nacionālā līmenī starp dalībvalstīm. Tādēļ uh, gada laikā kopš uh, direktīvas ieviešanas aicinātu sekot tam ar vēl vienu priekšlikumu, kura mērķis būtu vēlreiz pārskatīt un padarīt efektīvāku konsolidētās nodokļu bāzes aprēķinus, lai pārliecinātos, ka ņemam vērā šīs atšķirības starp dalību valstīm. Tomēr, jebkurā gadījumā, mēs uzskatām, ka ir būtiski, lai pakotne stātos spēkā, un vēl jau svarīgāk ir tas, lai tās stātos spēko, spēkā abas reizē. Uh, un lai tas būtu šādā pakāpeniskā veidā, ļaujot pilnībā iztenot priekšlikumu. Un šeit iebilstam arī pret uh, pārējas uh, perioda ieviešanu uh, attiecībā uz radušiem zaudējumiem. Mūsuprāt, tas būtu pretrunā ar mūsu mērķiem. Par piemērošanas, par tātad aptvērumu mēs piedāvājam 15 miljonu slieksni. Uh, mūsuprāt, um, nav vērts, uh, lai tas uh, skārtu mazos uzņēmumus, kas darbojas tikai nacionālā līmenī. Uh, mums ir, mums šķiet pārmērīgs šis komisijas piedāvātais slieksnis, jo tas aptver tikai 10% visu uzņēmumu. 15 miljoni ir tāds slieksnis, kas aptvertu vairāk šo lielo starptautisko uzņēmumu, bet neskartu mazos vidējos uzņēmumus, kas būtu kaitējuši, kā mēs varam redzēt no datiem. Un līdzīgi kā Pols jau arī to norādīja, šeit vēl aizvien runājot par piemērošanas jomu Mums šķiet, ka lai visi uzņēmumi, kas reāli nodarbojas ar komercaktivitātēm, arī digitālā kontekstā Eiropas Savienībā maksāt nodokļus, tātad ne tikai tie, kam ir šī fiziskā atrašanās vieta un fiziskās darbības. Un turklāt, mūsuprāt, ir jāatsakās no visiem šiem Uh, izņēmumiem ir jā, jāveido um, strīdu risināšanas mehānisms, līdzīgi kā tas tika skatīts arī uh, Uh, nodokļu komitejās šeit Panamas dokumentu kontekstā, uh, patent box un tā tālāk. Mums ir jādomā par uh, šiem gadījumiem, kad bieži vien uzņēmumi izvairās no nodokļu nomaksas, atrodot veidus, kā to apiet. Un kas attiec uz trešo valstu jautājumu un problēmu, tad šeit esam nākuši klajā ar piedāvājumu attiecībā tātad uz aizplošanu uz šīm valstīm. Pēļņa, kas ir uh, radīta, ir jāapliek ar nodokli, tātad ne tikai pasīvais, pasīvie ieņēmumi un pēļņa. Attiecībā uz minimāliem ieņēmumiem šeit uzskatām komisija ir jānāk klajā ar jaunu teksta priekšlikumu, uh, un, uh, un jaunies normas ir jābalsta uz uh, salīdzinājumu, uz, uz efektīvu salīdzinājumu veikšanas. Un šeit gribētu atkārtot, ka, manuprāt, uh, ēnu referenti ir tiešām lieliski pastrādājuši. Goe un zaļo grozījumu mums tiešām šķiet pozitīvi vērtējumi, pārējie ir uz pareizā ceļa. Es domāju, ka parlamentam šeit izdosies uh, labi pastrādāt un, un tātad darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai cīnītos ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Paldies! Paldies! Tagad spēram solīti atpakaļ. Alde ēnu referente Līga Birnik lūdzu. Paldies priekšsēdētā, dārgie kolēģi, liels paldies visiem par grozījumiem. Daudz no tiem, daudz no tiem izlasīja tiešām lielu interesi. Tiem, kas vēl aizvien skeptiski vērtē šo priekšlikumu, gribētu teikt, ka CCTB un CCCTB ir vienīgais veids, kā nodrošināt godīgu, efektīvu um, aplikšanu ar nodokļu, uzņēmumu aplikšanu ar nodokļiem. Šī sistēma nelieks dalību valstīm iespēju konkurēt uh, balstoties uz nodokļu likmēm. Nodokļu konkurence veselīga konkurence ir jāsaglabo, un minimālās, maksimālās likmes, tās, tam pamatā būs pierādījumi, ka sistēma tādējādi nodrošina konkurētspēju, un tas nav tādēļ, ka mēs baidītos no godīgas konkurētspējas. Nevienā interesēs nav zaudējumi. Pēc iespējas zemāks nodokļu likmes saistībā ar uh, efektīvu pārvaldību rodas veiksmīgas konkurences gadījumā. Uh, Tiem, kam bail, ka Eiropas Savienība zaudēs konkurētspējas, teikt sekojošo godīga, reāla konkurence starp dalībvalstīm, balstoties uz efektīvām nodokļu likmēm, un infrastruktūras aspektiem radīs jaunus spēcīgus stimulus mums kļūt par pie, pievalcīgāku vietu investoriem, un tas notiks efektīvā veidā. Attiecībā uz ilgtermiņa investīciju lēmiem Eiropas Savienība būs pievilcīgāks galamērķis Ņemot vērā visus šos minētos apsvērumus, es saprotu, protams, vēlmi atteikties no sliekšņiem un uh, iekļaut visus uzņēmumus vienā sistēmā. Tomēr mums jājautā sev, vai tas tiešām mums palīdzēs sasniegt priekšlikumā nospraustos mērķus. Es par to neesmu pārliecināta. Kas attiec uz MVU atkarībā no valsts, reģiona vai um, darbības cikla perioda, uh, Iespējams, ka nepieciešama šāda niansētāka pieeja. Turklāt ir nepieciešama arī liela elastība. Paredzēt elastību CCCTB nozīmētu milzīgu izņēmumu skaistu, skaitu, kas nozīmētu, ka šajā uzņēmumā beig beigās mēģinam iekļaut pilnīgi visu, un tas nozīmētu, ka priekšlikums nebūs neskaidrs, neviegli salasāms, nesaprotams. Tas mums noliek nonākt pie sliekšņa pazemināšanas. Varam domāt šeit tikai par samērīgiem pasākumiem, un tādēļ te mums sev ir jājautā. Cik lielā mērā ir jāmazina sliekšņi, lai būtiskā mērā paplašinātu šo nodokļu bāzi, ko vēlamies aptvert? Šeit tādēļ esmu pārliecināta, ka mums izdosies panākt pievienošanos. Viena lieta, kas vēl pietrūkst gan šajā priekšlikumā, Pirmkārt, dzīvotspējīga aizsardzība pret da dalībvalstīm pret zaudējumiem nodokļu ieņēmumos un strīdu risināšanas mehānisms konfliktiem strīdiem starp dalībvalstīm. Kā risinājums pirmajai problēmai, referenti piedāvā kompensāciju fondu. Man vēl aizvien pašas, ka tas nav pareizais instruments cīnīties ar šo problēmu. Tādēļ vēlētos jautāt referentam sakojošo, kādā veidā varam nodrošināt, ka kompensētie uh, nodokļu ieņēmumu zaudējumi ir tiešā veidā saistīti tikai un vienīgi ar CCCTB, kādā veidā mēs to aprēķināsim. Var iedomāties, ka šāda veida fonds novedīs pie konfliktiem, strīdiem. Un turklāt nevaram izvairīties arī no tā, ka būs strīds starp dalībvalstīm, kas būs saistīti ar šīs formulas piemērošanu. Un tā sakām. Tādēļ aicinu veidot uh, pamatīgu strīdu izšķiršanas mehānismu, kas, manuprāt, ir vienīgā garantija pret negatīvām blaknēm. E, formulu var, protams, padarīt efektīvāku, atbilstoši 21. gadsimta vajadzībām, un tas jādara nodrošināt, ka digitālās darbības tajā ir pārstāvētas. Pozitīvi vērtēju centienus, e, līdzinājums centienus no komisijas puses, bet gribētu uzsvērt, ka mums ir nepieciešams taustāms priekšlikums attiecībā uz to, kā to paveikt pavisam jau tuvā nākotnē. Tomēr, grozot formulu, Mums jābūt uzmanīgiem, lai neradītu jaunus robus. Un nobeigumā. Vēlreiz gribētu uzsvērt, ka abas sistēmas tām jāstājas spēkā vienlaicīgi. Protams, ja vēlamies, lai sistēma pienācīgi darbotos, un tādējādi mēs sasniegtu mērķus. Lielas paldies par uzmanību! Thank you. Uh, now... Paldies! Esam noslēguši ēnu referentu kārtu. Tagad brīvā mikrofona sadaļa. Hokmarkungs, lūdzu. Ja vēl kāds vēlas izteikties, lūdzu dodiet ziņu. Heiskungs. Lūdzu, celiet rokas, ja vēl vēlaties izteikties. Hokmarkungs, lūdzu, vārds jums. Thank you very much, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Jūsu sacīdēs par MVU mēs tiešām redzam, būtiska, būtiska problēma startup uzņēmumiem. Viņi tiešām jau dodas projām. Viņi jau viņiem ir nepieciešams plašāks kapitāla tirgus, un mums šajā jautājumā kaut kas jādara Eiropā. Tāpat ir nepieciešams arī rast labāks risinājums, kā attīstīties un izdzīvot, un arī lielie uzņēmumi pārceļas. Tas atstāja ietekmi arī uz mazajiem uzņēmumiem, jo viņi dzīvo simbiotiskās attiecībās. Man komisijas priekšlikums ir skaidrs subsiditātes pārkāpums. Tas ir arī pierādīts vairākiem valstu parlamentiem protestējot. Nodokļi ir dalību valstu kompetencē. Es atzinīgi vērtēju sadarbības uzlabošanu, ko mēs jau darām OECD ietvaros un citās starptautiskās struktūrās. Uzskatu, ka būtu labi nodrošināt lielāku caurskatāmību, bet tad, kad mēs sākam iedziļināties detaļās par to, kā tiek veidotas nodokļu sistēmas dažādās dalībvalstīs, tad jau mēs iejaucamies nacionālajā kompetencē. Un to nemaz tik viegli nav izdarīt, jo šīs atšķirīgās nodokļu sistēmas ir izrietošas no attiecīgo dalību valstu nepieciešamības finansēt savu publisko sektoru. Dažām dalību valstīm ir augsts nodokļu līmenis. Es cieši pats no vienas šādas sistēmas. Citās dalību valstīs ir zemāks nodokļu līmenis, bet tajās, kur ir augsts nodokļu līmenis, ir arī augstāka līmeņa publiskie pakalpojumi kas arī ir savā ziņā kas pievilcīgs, vismaz tā mēs domājam. Labāk funkcionējuši infrastruktūru, labākas finansējums pētniecībai, nu tas arī jāņem vērā. Bet finansējumi nepieciešams atšķirīgos līmeņos. Dažādām dalību valstīm ir atšķirīgi darba tirgi, atšķirīga rūpniecība. Nevar teikt, ka var visur rīkoties vienādi manuprāt, problēma, par kur būtu jāpadomā referentiem un ēnu referentiem. Digitāla ekonomika prasa jaunu domāšanas veidu gan Eiropas, gan globālā līmenī. Tam es varu piekrist. Bet problēma ir tāda, ka digitālā ekonomika nav vērtējama pēc vecās rūpnieciskās loģikas. Tas ir ļoti sarežģīti izstrādājot kaut ko, kur ir tā vērtība digitālajā produktā vai pakalpojumā, vai tas ir Kalifornijā vai Ķīnā. Un tad, kad notiek patēriņš veikalā, Amsterdamā vai pētniecības laboratorijā vai kur, tas nav tik viegli. Un viena lieta gan ir skaidra. Ja mēs kļūdīsimies, mēs kaitēsim Eiropas iespējām darboties digitālā ekonomikā, un mēs kaitēsim visvairāk valstīm, kas šobrīd ir vadošā lomā digitālā ekonomikā. Un tad mēs iesim nākotnē atžgārni. Un tāpēc esmu, maigi sakot, skeptiski noskaņots. Diemžēl manam skatpunktam uh, šīs lietas tiek sarežģītas šajā ziņojumā, tāpēc priekšsarētāji kungs realitāte ir sarežģīta, tad, kad es jau sākumā izteicu komentārus par jūsu pārdoms. Paldies, jūsu idejas vienmēr ir ļoti sarežģītas. Bet es domāju, ka ir grūti definēt pašreizējo situāciju kā optimālu. Tā viennozīmīgi ir mazāk kā optimāla mums ir konkurences iestādes, Eiropas līmenī, kam ir jāiejaucas. Un mūsu regulātoru ietvara pienākums ir nodrošināt e, konkurenci, godīgu konkurenci. Nu, tā varbūt nav tāda parastā veida risinājuma. Nākamais ir Heiza kungs. Paldies priekšsarētāji! Vēlos pievienoties saviem kolēģiem, atzinīgi novērtējot abu referentu darbu pie tik sarežģīta dosjē. Un man ir aizdoms, ka debatas ar atšķirīgajiem viedokļiem ir vairāk vai mazāk atspoguļojums tam, kādas debatas notiek Eiropā. Visi vēlas, lai uh, gan lieli, gan mazi uzņēmumi maksā savu taisnīgo daļu no nodokļiem. Mēs vēlamies nodokļu caurskatāmību, mēs vēlamies samazināt iespējas agresīvai nodokļu plānošanai, kas izriet no modernas demokrātiskas sabiedrības. Un tas ir tas, ko mēs visi vēlamies, bet tas, kā mēs to sasniegsim, ir tieši tas jautājums, par ko notiek debats šodien. Es priekšsarētāji pats uzskatu, ka investīcija Eiropā tiešās investīcijas Eiropā no citām pasaules daļām ir viennozīmīgi saistīts ar nodokļu konsekvenci. Un lielie uzņēmumi, tīpaši lielie, vēlas investēt Eiropā, ja viņi redzēs nodokļu struktūru, kas tiek konsekventi pie, piemērota un ir caurskatāma, respektīvi efektīva nodokļu likme, kas ir pēc iespējas tuvāka faktiskai nodokļu likmei. Un paskaroties uz situāciju Eiropas Savienībā, mēs redzam, ka atšķirīgām dalību valstīm ir atšķirīgas politikas, kas izriet no viņu pašu vēstures un rūpnieciskās politikas. Es pārstāvu valsti, kas līdz 60. gadiem bija atvērta, balstījās galvenokārt uz lauksainiecību, bet tā izvēlējās izmantot eh, tiešās ārvalstu investīcijas, lai mainītu savu ekonomiku. Mēs izvēlamies šādu ceļu. Ļoti labi atceros īrijas finanšu krīzi, kad biju valdībā un milzīgs spiediens tika izdarīts uz valdību, lai mainītu mūsu nodokļu politiku. Mēs sacījām, ka labākais veids, kā saglabāt investīcijas īrijā un arī citur Eiropā, ir nodrošināt uh, caurskatāmu un skaidru nodokļu politiku un nodokļu likmes. Un tieši tā tas arī notika. Iemesls, kāpēc īrijā nodokļu uzņēmumu nodokļu ienākumu nodokļu ieņēmumi ir dubultojušies, ir sekas OECD BEPS darba kārtībai. Un tas tā darbojās kāpēc mēs vairāk saņemam no uzņēmumiem nodokļos šobrīd, ir tādēļ, ka liela daļa no agresīvās nodokļu plānošanas tiek risināts OECD kontekstā, un tas, manuprāt, ir labākais ceļš, ja mēs tiešām nopietni vēlamies atrisināt šo problēmu. Līdzīgi kā Hokmārkungs arī es uzskatu, ka nodokļu politika ir suverēnu demokrātisku valstu kompetencē. Nodokļu konkurence, manuprāt, ir laba lieta, Es argumentētu, ka saglabāt firmas Eiropā, investīcijas Eiropā, kas konkurē savā starpā, nav cīņa par zemāko cenu vai zemākām likmēm, bet tieši konkurences nodrošināšana, kas ļauj nu, firmām no citās, citām pasaules daļām veikt ieguldījums Eiropā, nākt uz Eiropu. Es domāju, ka tas ir labi. It īpaši tas ir labi mazajām dalību valstīm kam nav milzīgas industriālas sabiedrības, kam ir jādomā un jāizgudro kaut kas, lai paliktu pie dzīvības. Pretēji lielajām valstīm, kurām ir milzīgs iekšējais patēriņš, kas izriet no viņa ekonomikas. Mazajām dalību valstīm nav šādas iespējas. Viņam jābalstās uz eksportu. Jau pēc definīcijas tās ir daudz vairāk pielāgoties spējīgas un eh, saredz nepieciešamību vai, mainīt savu politiku. Uzskatu, ka nodokļu konkurence ir laba lieta. Šeit es nesaredzu nekādas problēmas. Un labākais veids, kā saglabāt Eiropu stiprās pozīcijās globāla izaicinājuma priekšā un noslēgumā. Mēs sākam šīs debats neizprotot potenciālās negatīvas rezultātus, ko tas atstās uz katras dalību valsts nodokļu bāzi. Tās neizklausās neko saprātīgi neskatoties to, ko cilvēki šeit eh, kompensācijas mehānismu ieviešanu, tas izklausās pēc 50. gadu sociālas un nepareizajā virzienā. Mums nevajadzētu aizķerties ar šīs idejas, ka mēs varētu kompensēt viens otram savstarpējus zaudējumus. Manā valstī tas varētu ietekmēt mūsu nodokļu bāzi uzņēmējiem aptuveni trešdaļa gadījumu, un mani vēlētāji vēlas zināt, kurš samaksās atšķirību gada beigās, ja Eh, īrijas eh, uzņēmuma ieņēmuma nodokļa eh, ieņēmumi samazināsies, piemēram, par diviem miljārdiem. Kur, kurš būs tas, kurš spēlēsies ar šiem skaitļiem? Mazajām dalību valstīm tā būtu milzīga atšķirība saistībā ar nākotnes prognozēm. Mēs ar saviem grozījumiem, un paldies Ferberkungam un arī citiem, kas uh, Eh, ir izskatījušos grozījumus, bet mēs tos iesniedzam apzinoties, kāda ir reālā situācija. Mēs cenšamies visas savas ekonomikas veidot eh, skaidri un caurskatāmi, un ja mēs to varam īstenot, tad mēs panāksim tādu rezultātu, kas ir taisnīgs visiem. Paldies! Paldies, Pervanš Beres! Merci beaucoup! Je... Paldies! Es nebiju domājis piedalīties diskusijā, bet uzklausot kolēģus, sapratu, ka tomēr tas būs jādara. Nu, es neesmu pazīstama ar to, ka atbalstītu arhaisko sovietisko modeli, ne arī ar to, ka es dedzīgi aizstāvētu brīvu konkurenci, lai gan tas ir mūsdienu ekonomiku pamatā. Uh, jāsaka, ka es eh, piekrītu Romas līgumu pamatprincipiem. Nu, un arī Haijas kungs un ETP eh, e kolēģi parastos aizstāv. Jāsaka, ka es esmu diezgan šokēta dzirdot atsevišķus priekšlikumus šodien. Nu, un tad, kad ir runa par uh, uzticības kodeksa veidošanu dalībvalstīm un par brīvas konkurences nodrošināšanu, tas lielā mērā skar, skar uzņēmumu nodokļu jautājumus. Nu, un, š, iespējams, ja šie principi netiek pilnībā ievēroti, nu, tad tas ir godīgi jāatzīst, un varbūt, ka kāds varētu paskaidrot, kā tad eh, darbojas visi šie mehānismi, par kuriem eh, pēdējā laikā runā arī žurnālisti, atspoguļojot eh, dažādo paradīžu dokumentus. Nu, un, ja ir runa par visiem mūsu grupas priekšlikumiem, tad jāsaka, ka ir skaidrs, ka ir nepieciešama nodokļu, uzņēmuma nodokļu bāze. Un es esmu pārsteigts dzirdot, ka šķiet lielajām valstīm arī nav izaugsmes stratēģijas. Ir kāda liela valsts kaimiņos manai, kur nodokļu sistēma ir korekta un atbilstoša. Uh, Savukārt eh, stratēģija lielā mērā ir balstīta uz eh, eksportu. Konkurence eh, fiskāla. Ja runa ir par nodokļu konkurenci, par līkmi un sliekšņu noteikšanu, uh, Daudz vietā Eiropā tie ir gan zemi, un jāatzīst, ka tas viss ir veidots ar mērķi piesaistīt tieši tādus uzņēmumus, kas ir iesaistīti paradīzes dokumentos. Nu, piemēram, tur parādās arī tāds uzņēmums, ko sauc Apple. Un man satrauc tas, ka ir, nu, tas, ka dalībvalsts aizstāv savus, savā lemšanā esošos jautājumus un ieņēmumus, tas ir skaidrs. Uh, bet mēs šeit Eiropas parlamentā dzirdot Māra kunga argumentus uh, par to, ka, lūk, dažās valstīs ir dārgāk sabiedriskie pasākumi, pa, pakalpojumi, tā ir viņu izvēle un uh, tādējādi tiek piesaistīts ārvalstu kapitāls. Ir skaidrs, ka ir dalībvalsts, kam ir grūtības finansēt savus sabiedriskos pakalpojumus, bet tas ir tieši saistīts ar uh, nodokļu bāzes pazemināšanos konkurences rezultātā. Šie divi ziņojumi, manuprāt, ir kvalitatīvi, tie būtu jāvirz tālāk, un parlamentā būtu jānāk klajā ar steidzīgu nostāju attiecībā pret padomi. Jo citādi nāksies griezties pie vēlētājiem un norādīt, ka par spīti visiem skandāliem nekas nenotiek. Nu, un arī visam eh, lieliskajam žurnālistu veikumam gal galā nav nekādas jēgas, un tas neko nemaina. Tiešām esmu pārsteigta par dzirdēto. Es domāju, ka ir jāvirzās uz priekšu un jāizmanto izdevība. un jānodrošina taisnīga konkurence starp dalībvalstīm. To es pilnībā atbalstu. Bet uz eh, caurskatāmas skaidrs bāzes un skaidriem pamatiem, un šeit ir runa tieši par konsolidēto nodokļu bāzi, kas palīdzētu nodrošināt šo iecerēto konkurenci. Integrējot uh, jauno situāciju nodokļu sistēmās, kuras ir veidotas uh, tad, kad uh, šāds parādības nepastāvēja. Paldies. So can... Neviens cits nav pieteicies. Um brīvā mikrofona procedūrā, tāpēc dodam vārdu komisijas pārstāvim un tad iekungam, kurš ir DG taksu ģenerāldirektorāta attiecīgās nodaļas direktors. Paldies, priekšēdētāji! Dāmas un kungi, deputāti! Es esmu ļoti priecīgs eh, teikt pāris vārdus šajās diskusijās par eh, CCTB un CCCTB. Uh, ne tik daudz, lai jauktos jūsu darbos, bet lai paustu mūsu, mums radušos ieskaidu par līdz šim eh, notikušo. Un eh, apsveikt jūs ar darbu, ku, par kuru kvalitāti jau liecina šodienas diskusijas. Uh, Mēs eh, atzinīgi vērtējam eh, pieeju, kādu ir izvēlējušies eh, referenti, proti abus dosieju skatīt līdztekus. Nu, kā jūs zināt, tad 2011. gada priekš, attiekšanās no šī priekšlikuma bija balstīta tīri uz tādiem praktiskiem apsvērumiem un argumentiem, kas izskanēja padomē, balstoties uz to, cik grūti bija vienoties par šo te kopējo uh, projektu un sliekšņiem. Mēs uh, piekrītam pieejai, ka šo divu priekšlikumu uh, galvenais pienesums ir uzņēmumu nodokļu konsolidēšana un ka tiem būtu jāstājas spēkā vienlaicīgi un pēc iespējas ātrāk. Atsevišķi jautājumi, kas ir parādījusies šodienas diskusijās, konsultācijas elementi ir tie, kas ir vērsti uz divu mērķu sasniegšanu, proti nodokļu optimizēšanas apkarošanu un arī mērķis veidot veselīgu vidi uzņēmumiem, kurā tie varētu darboties vienotajā tirgū Un konsultācija varētu arī palīdzēt eh, mazināt uh, izmaksas, kas ir saistītas ar 28 dažādu nodokļu sistēmu uh, pārvaldīšanu un uh, dalību tajās. Kāda lieta, kas ir svarīga un kas atspoguļojās arī dažādajos jūsu piedāvātajos grozījumos, uh, Mēs esam ļoti ātri sapratuši, ka ir vēl iespējami uzlabojumi arī komisijas priekšlikumā, un mēs esam atvērti noskaņoti šādu te piedāvāto uzlabojumu izskatīšanai. Nu, un es izmantošu arī izdevību teikt paldies Tanga un Lamasūra kungiem, kuri ir darbojušies pie šiem abiem dosjiem. Un paldies arī par viņu eh, gatavību piedalīties eh, dažādās konferencēs un arī par saiknes eh, uzturēšanu ar nacionālajiem parlamentiem. Taisnība šis ir dosie, ko komisija piedāvā, cenšoties pilnībā ievērot proporcionalitāti un subsidaritāti, bet kas tā pašā laikā cieši skar dalībvalstu ekonomisko un fiskālo politiku. Un Tāpēc arī cieši sadarbojoties ar nacionālajiem parlamentiem ir iespēja ne tikai skaidrot šo priekšlikumu būtību, bet arī uzklausīt viņu viedokli, saprast, kādas ir grūtības un mēģināt rast risinājumus. Tas vēl uz eh, jūsu piedāvāto parādās vairāki uzlabojumi, kas mūsuprāt iet pareizajā virzienā proti grozījumi, kas ir vērsti uz uh, digitālās ekonomikas ietveršanu. Un šis ir uh, jautājums, par kuru ir izteikusies arī komisija savā paziņojumā septembrī. Pie šiem jautājumiem mēs turpinam strādāt. Nu, un es domāju, ka nav nekāds noslēpums, ka komisijas prāta ir struktūrāls instruments nepieciešams, lai mm, varētu aplikt ar nodokļiem arī uzņēmumus, kas darbojas digitālās ekonomikas ietveros. Šeit ir runa par eh, galveno mītni, par uzņēmēm darbības vietu, par peniskūšanas vietu, un eh, tie ir dažādie faktori, kas ir jāņem vērā, veidojot konsolidēto nodokļu bāzi un domājot par peļņas sadali. Šie visi ir jautājumi, ko mēs ar eh, ļoti lielu rūpību skatām. Tāpat dzirdēju, ka ļoti daudz tiek diskutēts par slieksni, par iespējamiem atvieglojumiem un atskaitījumiem, par iespējamām izmaksām, vai nu tie būtu pētniecībai un izstrādē veltīti līdzekļi vai kam citam, tāpat arī zaudējumu jautājums. Uh, Nu, un, protams, ka par visām šīm lietām ir jādiskutē un jāvienojas dažādajās grupās. Tie ir ļoti būtiski elementi, lai varētu pareizi veidot eh, un noteikt ar nodokļiem apliekamo bāzi. Nu, un pēdējā lieta, ko gribu teikt, svarīgi ir, eh, kas tad notiks ar šiem dosie turpmāk. Uh, jūs, eh, protams, eh, noslēgsiet darbu pie saviem ziņojumiem. Kāda būtiska lieta, kas ir eh, svarīga arī padomē, ir tas, kā turpināt virzīt sarunas par šiem dosjē, un jūsu ziņojumam tam būs būtisks pienesums. Uh, Nākamā Bulgāru prezidentūra un arī Igaunijas prezidentūra ir apņēmušās eh, īstenot progresu un eh, vienoties par kaut kādu uzņēmumu nodokļu bāzi, kas ir būtisks priekšnosacījums, lai varētu noturēt eh, diskusijas ar dalībvalstīm par iespējamo šādas harmonizētas nodokļu bāzes ietekmi uz viņu ieņēmumiem. Uh, šī ir eh, tāda ļoti svarīga partnerība ar dalību valstīm. Ir jāsaprot, kāda būtu iespējamā ietekme uz eh, dalību valstu ieņēmumiem un jādomā par to, kā mm, izmantojamās formulas iespējams būtu pārskatāmas. Nu un vēl pēdējā, pēdējā lieta. Es domāju, ka komisijas nostāja attiecībā likmēm ir bijusi ārkārtīgi skaidra jau kopš mūsu 15. gada priekšlikuma un paziņojuma. Mēs eh, vēlamies veidot eh, skaidru sistēmu un veselīgu vidi iekšējā tirgū, tāpēc arī mēs aicinām uz lielāku caurskatāmību, un nevienā brīdī mēs neesam runājuši par uzņēmumu nodokļu likmju harmonizēšanu. Tas neparādās nevienā mūsu priekšlikumā mūsu galvenā ideja ir nodrošināt veselīgu konkurenci un runāt par harmonizētu nodokļu bāzi. Likmes nosaka dalībvalstis. Šobrīd ir 28 atšķirīgas nodokļu bāzes un likmes, un mūsu priekšlikums ir vērsts, kā jau teicu, uz veselīgas konkurences nodrošināšanu un notokļu bāzes harmonizēšanu. Gribu apsveikt jūs ar paveikto darbu un jāsaka, ka šis ir tikai sākums mūsu kopīgai sadarbībai un turpmākām diskusijām arī sadarbojoties ar padomu. Paldies! Thank you! Paldies komisijai! Un tagad vārdu dodu abiem referentiem, Alens Lamasūrs vai Pols. Kurš vispirms? Pol, lūdzu. Paldies priekšsarētāji. Paldies visiem, kas piedalījās šajā diskusijā. Lai izskaustu vienu pārpratumu, es pats esmu um, no valsts, kas uh, ir maza, bet ir milzīga nodokļu jomā ārvalstniekiem. Luksemburgs un Nīderlande e, ienākošo nodokļu maksājumu jomā šai ziņā ir apjomīgāk par ASV. Un īrijā ir vairāk ienākošu ārvalstu tiešo investīciju e, Francijā un Vācijā. Tā ir nodokļu plānošana un papi, uz papīra tikai investīcijas. Tam nav nekāda sakara ar reālo ekonomisko aktivitāti. Protams, tā ir tikai interpretācija, bet jūs vēlaties caurskatāmību, nu, es tad arī faktus pasniedzu caurskatāmi, un tas tikai parāda, ka tas, ko jūs darat, ko mazās valstis dara, ir ieiešana citās valstīs, kā pirātisms un citu valstu nodokļu zakšana no pirātisma uzplaukuma laikiem jau pagājuši vairāk gadsimti, bet eh, savā ziņā tas vēl ir spēkā. Mēs eh, nevarēsim tiek galā ar pirātismu, ja nerīkosimies. Kur tad paliks suverenitāte? Ja neviena valsts nevarēs izņem, eh, izvēlēties augstāku nodokļu likmi, ja vienīgā izvēle būs tikai zemāka likme. Uh, Es sagaidu tik tiešām, ka lielās valstis uzņemsies vadošo lomu un izbeigs pirātismu Eiropas Savienībā. Tas ir vienīgais veids, kā tas var darboties. Un tad mēs savādāk nevarēsim apturēt ne īriju, ne Nīderlandi. Un jums ir arī jāatbild uz esošu situāciju. Kā priekšsarētais pateica ļoti sausi un piesardzīgi, ka situācija ir tālu no optimālās. D Dalība valstis nav spējušas aplikt ar nodokļiem digitālās platformas. Facebook, Google tiek uh, cauri, nemaksājot praktiski nekādas nodokļas. Saskaņā ar mūsu aprēķiniem 5 miljārdus nodokļu maksātāji ir zaudējuši pateicoties pirātismam Eiropas Savienībā. Un nesakiet pēc tam, ka mums tas ir jādara OECD ietvaros. Es labprāt OECD ietvaros eh, nonākt pie startautiska risinājuma, bet BEPS pirmais eh, darbības punkts eh, ir nevis darbība, bet gan e, īpaša darba grupa, kas visu atliek vēl uz pieciem gadiem, jo Eiropas Savienība un ASV nespēja vienoties, kā aplikt ar nodokļiem digitālo ekonomiku. Līdz ar to ECD gaida, ka Eiropa uzņemsies vadošo lomu, jo savādāk mēs netiksim ārā no šīs situācijas. Un otra lieta. Ir jāpliek ar nodokļiem Google un Facebook, bet kā mēs to varam izdarīt, ja viņi nav Eiropā? Otra lieta Nodokļu konkurence, ko mēs redzam šobrīd, nāk par labu lielajiem uh, uzņēmumiem un korporācijām un par sliktu maziem vidējiem uzņēmumiem. Tas nenoved pie taisnīgas konkurences, bet gan pie nevienlīdzīgiem spēles noteikumiem. Tas nozīmē, ka MVU uh, maksā par 30% vairāk nodokļus nekā lielā uzņēmuma. Tas nav taisnīgi, nav caurskatāmība un nav arī vienot spēles noteikumi. Un tā noteikti nav tā konkurence, ko mēs vēlamies Eiropas Savienībā. Man prieks par tiem ierosinājumiem, kas izskanēja par eh, to, ka nepieciešams aplikt ar nodokļiem digitālo ekonomiku es neredzu, ka šis risinājums aplikt e, apgrozījumu ar nodokli, nu, ka tas būtu labs risinājums. Es to drīzāk redzētu kā elementu no kopējās sistēmas. Un kāpēc gan nesākt ar CCTB digitālajām platformām? 187. grozījums tieši par to arī runā. Sāksim tur. Tas ir instruments, kuru varam izmantot, lai apliktu ar nodokļiem Google, Facebook un Apple. Un es piekrītu, ka ja mēs vēlamies šo risinājumu, un dažas valstis to bloķē, tad es uzskatu, ka ir nepieciešams izskatīt iespēju pār padziļināt sadarbību jo mēs nevaram ļaut šai situācijai turpināties. Tad ir atsevišķām valstīm jāuzņemas vadošā loma, un ka tās valsts, kuras vēlas sadarboties, var mainīt eh, situāciju pasaulē, uzstādot eh, jaunu standartu pasaulē godīgai modernai nodokļu sistēmai. Tālāk Lamasurkungs. Paldies priekšādātē, paldies arī kolēģiem par grozījumiem, par viedokli, par kritiku, par uh, ierosinājumiem, par priekšlikumiem, uh, kā jau Guterjē kungs teica. Un, uh, viņam pilnībā piekrītu. Šīs uh, diskusijas ir uh, ļoti noderīgs par ārkārtīgi būtisku tematu. Nu, un arī uh, Pola enerģiskie komentāri jau par to liecina. Man trīs lietas sākāmas. Es domāju, ka novembris eh, ir sācies labi. Verbērs bija pirmais, kurš eh, aicināja uzturēt ciešu sakarus ar OECD. U, jo īpaši jau, ja mēs eh, vēlamies risināt tādus jaunus jautājumus, kā digitālās ekonomikas apakšana ar nodokļiem. Nu, taisnība OECD šeit eh, savā ziņā staigā pa jēlām olām ļoti uzmanīgi un neuzņems iniciatīvu. Un ir jāveido tāda sistēma, kas atbilst modernai digitālajai ekonomikai. Es atgādināšu, ka Vācijas prezidentūras laikā OECD un arī G20 vēlējās nākt klajā ar priekšlikumiem attiecībā uz digitālo ekonomiku um, nākamajā pavasarī, un par to ir runāts arī Eiropadomē. Lūk, tiek runāts par priekšlikumiem uh, pavasarī, Nu, un ja parlaments varētu nākt klajā ar kaut kādiem noderīgiem ierosinājumiem, es domāju, ka tas varētu kalpot par pamatu šo organizāciju darbam, un tādējādi eh, mēs varētu spēlēt būtisku lomu politiskajās eh, debatēs. Otra lieta - minimālās likmes. Ir skaidrs, ka jau tradicionāli šajā debatē ir pretstatīti labējiem kreisie spēki. Es domāju, ka padomē nekāda nebūs piekrišanas eh, vienotām eh, harmonizētām likmēm, jo, ja runa ir par kompetenci sadalījumu starp Eiropas Savienību un dalībvalstīm, tad eh, ap, nodokļu aplikšana ir dalībvalstu ekskluzīva kompetence. Es domāju, ka būtu vērts harmonizēt ar nodokļiem apliekamas personas definīciju. Ko es gribētu teikt par likmi? Ir divi minimālās likmes koncepti. Viens no tiem ir politisks, nu, piemēram, 18 vai 20 procenti minimālā likme, tā ir politiska izvēle. Nu, tā varbūt nav mana, tā nav manas politiskās grupas izvēle, bet es lieliski saprotu, ka citu grupu un kolēģu starpā šāda izvēle pastāv. Ja mēs sakām, ka minimuma nav vispār, uh, dalībvalsts var brīvi izvēlēties, tad ir iespējams situācijas, ka nodokļu nav vispār. Tā saucamais tehniskais minimums. Nu un vēl pēdējais komentārs šajās te plašajās diskusijās, citu starpā. Uh, ko minēja kolēģi. Ja runa ir par eh, to, cik leģitīma ir Eiropas Savienības eh, iejaukšanās eh, un iespējamā harmonizācija, ja runa ir par nodokļiem apliekams personas definīciju. Uh, Nu, jāsaka kolēģiem Gunesam, ja mēs runājam par mazām valstīm, nu, tad eh, tas tāds eh, slidens arguments, es teiktu. Nu, nevar valsts izmēru eh, sasaistīt ar tās labvēlīgāku vai mazāk labvēlīgu situāciju. Jo, lūk, mazām dalībvalstīm esot tāds dikti maz stirdziņš un uh, nav citu iespēju, kā augt. Uh, bet arī mazās dalībvalstis taču gūst labumu no vienotā tirgus, kur ir aptuveni 500 miljoni iedzīvotāju un tikpat daudz patērētāju. Mums ir liels vienotais tirgus ar 500 miljoniem patērētāju. Mēs, protams, varam bezgalīgi diskutēt un uh, izvest uh, polemiku par mazām un lielām uh, dalībvalstīm. Nu, jāsaka, ka mums ir prieks par to, ka uh, mūsu vidū ir gan uh, mazas, uh, maz apdzīvotas valstis, gan lielas valstis ar daudz iedzīvotājiem. Uh, Nu, lūk, un eh, kā Junkers reiz ir norādījis, eh, ka Eiropas Savienībā ir eh, divu veidu uh, dalībvalstis. Tās, kurām um, šķiet, ka tās ir mazas, un tās, kas ir uh, sēt vēlēcināts, ka tās ir lielas. Vairāk kolēģi izteicās arī par uh, dažādiem grozījumiem, kas ir saistīti ar iespējamo kompensāciju mehānismu, un jāsaka, ka mēs esam atvērti tos, protams, izskatīt. Es gribētu uh, Gūnārā pretmarkam runājot par eh, digitālo ekonomiku apliecināt, ka mēs ar Polu bijām Tallinā un mēs tikāmies ar atbildīgo valsts sekretāru. Tā bija pirmā vizīte, ko mēs noturējām Igaunijas prezidentūras ietveros, un viņš, lūk, šis te valsts sekretārs mums teica, ka attiecībā uz CCCDB viņi nav īpaši dedzīgi atbalstītāji. Bet, lūk, Igaunija spēlēja spēli atbilstoši noteikumiem, viņu prezidentūra, nu, un līdz ar to arī viņi aktuālos dosē ir iekļāvuši savā darba kārtībā ar mēlmi vienoties par pamatprincipiem līdz Igaunijas prezidentūras noslēgumam. Um, bet nu, tikko mēs pieminējām to, ka CCCTB ir lielā mērā saistīts ar digitālās ekonomikas aplikašanu ar nodokļiem. Nu, tad šeit jāatceras, ka Igaunija ir viena no vadošajām valstīm, ja runa ir par valsts pārvaldes uh, un sabiedrisko pakalpojumu digitalizāciju, tad tas jau viņus interesē. Par kritējiem runājot, Gunāram ir taisnība. norādot, ka mūsdienu digitālajā ekonomikā nereti nav nekādas skaidrības par turpmākiem uh, uzņēmējdarbības modeļiem, kas varētu parādīties pēc kāda laika, jo tehnoloģijas attīstās ārkārtīgi strauji un viss mainās. Pieejamā literatūra un uh, konsultācijas, uh, ko esam noturējuši, ir skaidrs, ka ļoti būtisks eh, elements ir personas dati. Mani personas dati, ko es par brīvu uzticu Facebook, lūk, Facebook tos var eh, apkopot un eh, apstrādāt, glabāt mākonī. Nu, un Facebook zina, kur es dzīvoju, Parīzē un tā, un to visu var ļoti viegli pārbaudīt. Pēdējā lieta - subsidaritāte. Nodokļu aplikšana ir dalībvalstu kompetence. Bet ir atšķirības starp kompetenci sadalījumu un subsidaritāti. Kom, saskaņā ar kompetenci sadalījumu, jā, nodokļi ir dalībvalstu kompetencē ir arī grozījumi šai ziņā, un es domāju, ka arī ziņojumā tas parādās, un ikreiz, kad mēs tiekamies ar nacionālajiem parlamentiem, bija arī Nacionālo parlamentu konference, un apmeklējot parlamentus kalas pilsētās, tā ir pirmā lieta, ko mēs uh, norādam. Protams, ka tā ir nacionālā kompetence, bet ja runa ir par vienotā tirgus organizāciju, tad jau šeit iespēlējas uh, savienības kompetence, un ir divi panti likumos, kas kombinē šīs divas lietas. Mēs nevaram nodrošināt vienotā tirgus harmonizētu darbību, kur tiek izmantot vienota valūta, vienoti noteikumi dažādajās jomās, bet tai pašā laikā, ja runa ir par nodokļiem, kas ir ārkārtīgi būtiski daļa no uzņēmuma darbības, uh, Subsidiaritāte nozīmē to, ka problēmas tiek risinātas iespējami tuvāk to izcelšanās vietai. Un, ja runa ir par eh, sārunu vešanu ar startautisku uzņēmumu, kuram iespējams apgrozījums un vērtība biržā ir lielāka nekā, piemēram, kādas valsts nacionālais budžets vai pat eh, trīs tik liela, uh, nu, tad es, es domāju, ka subsidiaritātes princips nozīmē, ka drīzāk efektīvas sarunas ar šādu uzņēmumu varētu vest Eiropas Savienības līmenī, nevis nacionālā līmenī. Nu, tā kā visi šie elementi ir jāpatur prātā, ja mēs vēlamies nākt klajā ar kādu tādu priekšlikumu, kas mudinātu arī ministru padomēm virzīties tuvāk kaut kādam visiem pieņemamam risinājumam. Paldies! Paldies abiem referentiem un arī pārējiem, kas piedalījās diskusijā. Tas bija ļoti noderīgi un ļoti svarīgas debatas. Es personīgi lielā mērā pievienojas abu referentu noslēguma izteikumiem, bet, protams, ka komiteja būs paužams savs viedoklis, ievērojot procedūru. Balsošana notiks februārī, precīzs datums vēl tikai tiks apstiprināts. Plāns ir tāds, ka plenāras sēdē tas varētu nonākt aprīlī. Paldies! Tad. 5 minūtes četras minūtes mums līdz nākamajam punktam, bet es domāju, ka mēs varam sākt. Stolajan kungs ir šeit. Varbūt tad īs. Nu, pēc tam varam pārtraukumu izsludināt pirms balsošanas, ja nepieciešams. Let's oh, go, sorry, I invaded you.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 So, we move to point nine of the... Kolēģi, devītais punkts darba kārtībā ziņojuma projekts. Nacionālā kopienākuma saskaņošana tirgus cenās. NKI regula. Es esmu referents un biroja vārdā strādāju Tad nu jūs pavisam ātri iepazīstināšu ar ziņojumu projektu, ko esmu sagatavojis. Kā jūs zināt, tad jaunais tiesiskais konteksts, kas radās pateicoties Lisabonas līgumam un to, ka ir jāizmanto struktūrētāka un mērķtiecīgāka pieeja, lai iegūtu tādus NKI datus, ko var paļauties, lika pārskatīt 2003. gada padomas regulu. Es komisijas priekšlikumu vērtēju kopumā pozitīvi, jo tā mērķis ir stiprināt atbildību, paļau, paļāvību un uh, NKI datu pārstāvību, tātad uz kā tiek bal, mm, uz kā balstoties tika izmantot Eiropas Savienības resursi. Un es arī uzskatu, ka komisija izvēlētais jaunu tiesisko uh, pamatu, kas ir līguma 338. pāns, ir pilnībā pamatoti un pareizi. Ne tikai tāpēc, ka ir uh, grozījies pamats arī mm, attiecībās lēmumu par pašresursiem, bet arī tādēļ, ka NKI dati tiek izmantoti citiem mērķiem, ne tikai pašresursu kontekstā, lai nodrošinātu statistikas integritāti. Šī priekšlikuma mērķis atbilst 2011. gadā paziņojuma mērķiem. Paziņojums par metodikas izvērtēšanu attiecībā uz Eiropas statistikas datu nodrošināšanu nākamajā desmitgadē, tajā skaitā ietverot arī statistikas apstrādes procesu, izmantojot uh, datu nodošana sinhronizācija attiecībā uz pašresursiem un vēl jau vairāk pielāgošanās uh, jaunajām definīcijām un CC 2010 ga, uh, um, rādītājiem, kas ir būtiski, lai NKI dati būtu salīdzināmi, tas uzlabos izlaboto, izmantoto datu kvalitāti, bet nodroši, nu, radīs to, ka dalībvalstīm jāveic divkāršs uzskaitījums balstoties uz 195. veco sistēmu un balstoties uz jauno 2010 sistēmu. Ņemot vērā visus šos kopējos aspektus, ziņojuma projekts, ar ko jūs iepazīstinu, sastāv no tikai, tajā ir iesniegt tikai 20 grozījumi un lielākā daļa ir ar mērķi labāk uh, konkretizēt šī priekšlikuma nolūks un mērķis. Bet daži grozījumi mēģina mainīt pilnvaru deleģējumu komisijai, īpaši numur viens Tur komisijas priekšlikumā ir paredzēts izmantot tikai īstenošanas pasākumus. Es savukārt tur aicinātu komisiju dot pilnvaras naklē ar deliģētajiem aktiem attiecībā uz satura definīciju. Nevis struktūru, bet satura tātad. Attiecībā uz resursiem, metodēm, to kopumu, kas tiek izmantoti NKI datu apstrādēji, aprēķiniem dalībvalstīs, kā arī attiecībā uz pasākumu noteikšanu, kuri nodrošina atbildību, salīdzināmību NKI datiem. Un es arī uzskatu, ka ir jo īpaši svarīgi tas, lai komisija veiktu pienācīgas konsultācijas sagatavošanās darba laikā. Tajā skatā konsultācijas, lai notiktu arī ekspertu līmenī, un šīs konsultācijas notiktu atbilstoši principiem, kā tie ir starp iestāžu līgumā no 2016. gada aprīļa par um, labāku likumdošanas praksi. Lai nodrošinātu līdzvērtīgu iesaisti šo aktu sagatavošanā, aicinu Eiropas parlamentam nosūtīt uh, visus dokumentus, tajā pašā laikā kā dalībvalstu ekspertiem, un lai mūsu ekspertiem būtu sistemātiska pieeja un piekļuve komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kur tiek sagatavot šie deleģētie akti. Nepacietību gaidu jūs komentārus. Esmu gatavs arī pieņemt jūs grozījumus. Paldies! And now... EPP. ETP ēnu referents Stojēna kungs, lūdzu. Uh, thank you, Mr. Uh, president. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Pilnībā varu pievienoties jūsu vērtējumam par šī priekšlikuma svaru. NKI datu loma ir būtiska ne tikai saistībā ar pašresursu aprēķinu Eiropas Savienības budžetā, Bet tas ir arī svarīgs rādītājs attiecībā uz daudziem citiem ele elementiem un daudz citu iemeslu dēļ, kā piemēram dažāda rīcība politikas savienības līmenī un dalībvalstu līmenī. Protams, ir jāaktualizē regula, balstoties jūs piedāvātiem argumentiem priekšsēdētāja kungs. Un raugoties uz jūs piedāvātiem grozījumiem, kas ir iekļauti jūsu ziņojumā. Šeit varu teikt, ka attiecībā uz lielāko daļu grozījumu, manuprāt, tie ir ļoti labi. Par diviem grozījumiem gan vēl domājam. Tie varētu radīt zināmas problēmas. Devītais grozījums. ņemot vērā to, ka NKI tiek aprēķināt trijos veidos, ir trīs aprēķina metodas NKI aprēķināšanai. Šī ražošanas metode, izmantošanas metode un ieņēmuma metode. Un jūs piedāvātais grozījumos savukārt. Tur ir rakstīts, ka ir jāziņo Eirostat tikai par vienu metodi un tās izmantošanu. Manuprāt, tā ir jābūt ļoti ierobežotai informācijai, jo parasti ir nepieciešami visi trīs aspekti attiecībā tātad procesā nosakot NKI. Un reizēm var veikt arī pārbaudes par kaut kādām atšķirībām, problēmām saistībā ar NKI apjomu ņemot vērā to, ka mm, ir salīdzināta viena metode pretstā citai, nu, ražošana pretstatā izmantošanai, patēriņam vai ieņēmumiem no otras puses. Visas šīs trīs procedūras NKI noteikšanai ir pietiekami svarīgas. Manuprāt, ne tikai dalībvalstīm, bet arī Eiropas Savienības līmenī tās ir būtiski svarīgas, lai zin, būtu zinām šī informācija. Ne, nu, protams, varam diskutēt. Un ir ļoti svarīgi zināt, kāds ir arī komisijas viedoklis šajā jautājumā. Arī Eirostata viedokli ir vērts zināt. Ir vēl kāds priekšlikums ziņojumā. Patiesībā Tur tiek noraidīts komisijas priekšlikums, tas 14. grozījums. Komisijas priekšlikums, tā mērķis ir atvieglot salīdzinošo datu, salīdzināmību komisija nāks klajā ar vadlīnijām, cieši sadarbojoties ar ekspertu grupas, ko ir atsaucis 4. pantā. Te pēc būtības ar šo um, norāžu dokumentu mēs mēģinam saprast, kura konkrētā dalībvalsts izmantos kāda veida procedūru NKI noteikšanai. Varbūt mums uh, to plašāk vajadzētu pārunāt mūsu sanāksmēs uh, starp uh, referentiem un ēnu referentiem, kādēļ konkrēti aicināt svītrot šo komisijas priekšlikumu. Visā citādi, kā jau sākumā norādīju, Pilnībā varu pievienoties jūsu paustajai nostājai šajā ziņojumā, tajā skaitā arī attiecībos deleģētajiem aktiem. Deleģētie nevis īstenošanas akti tātad. Jā. Es nedomāju, ka šīs ziņojums radīs milzīgas problēmas komisijai. Es nedomāju, ka būs problēmas gūt plašu atbalstu. Paldies! Paldies! Protams, komentēšu, bet šis svītrojums ir saistīts ar to, ka mēs to pārnesam uz deleģētiem aktiem. Tas nav svītrojums kā tāds, bet nu labi, pieņem zināšanai. EKR grupas vārdā Zīles kungs man ir uzrakstījis, ka viņš, diemžēl, nevar šodien piedalīties, bet viņš ir rakstiski savu komentāru nosūtījis, tad nolasīšu to. Okay, I skip Apologies. Atvainošanās daļai lecu pāri, paldies par konstruktīvo darbu. NKI ir ļoti svarīgs aprēķinu metode, jo tas ir būtisks, lai aprēķinātu pašresursus. Ir svarīgi, lai statistikas dati būtu pēc iespējas precīzāk salīdzināmi starp dalībvalstīm, jo tas cita starpā liek pārskatīt grāmatvedības standartus un uh, ziņojuma nodošanas datumus, savstarpējā sadarbspēja, datu salīdzināmība, to, tas jau ir uzsvērts, bet nacionālā specifika nekur nav palikusi. Un uh, bieži vien šī salīdzināšana to iesp nav iespējams veikt. Zīles kungs arī uzskata, ka lielākā mērā dalībvalstu ekspertu iesaist ir, svarīgi, ir būtiski svarīga. Un tam jānotiek ne tikai subsidiaritātes uh, nolūkos, bet arī ar mērķi panākt labāku rezultātu. Ir uh, jāveicina sadarbība starp komisiju un dalībvalstīm, jāizmanto kontrols procedūras labākā veidā, šķiet, ka Eiropas Savienības budžeta mērķis ir nodrošināt, ka dalībvalstu iemaksas tiek pienācīgi aprēķināts, lai neviena dalībvalsts nemaksātu vairāk nekā tai ir jāmaksā. ECR referents, ēnu referents ar nepacietību gaida tālāko darbu pie šī ziņojuma. Liels paldies Zīles kungam! Neredzu, ka vēl kāds gribētu izteikties. Nē, Aldes referentu, ēnu referentu neredzu. No goja arī neviena nav. Nē, arī neviena cita nav. Labi, tādā gadījumā dodam vārdu Eirostat pārstāvjiem. Silke Stapelvēber, e- Eirostat direktora atbildīga par šo dosē. Lūdzu, jums vārds. Priekšsēdētāja kungs, cienījamie parlamenta deputāti. Liels paldies par to, kas mūs uzaicinājuši uz šo sanāksmi par komisijas priekšlikumu jaunajai NKI regulai. Jo īpaši gribētu pateikties Galtjērī kungam par ziņojumu projektu. Esošā NKI tiesiskā pamatā pārskatīšanas vajadzība ir saistīta ar trim sekojošiem iemesliem. Pirmkārt, jaunās rokas grāmatas stāšanās spēkā, jās 2010, otrkārt tas, ka NKI būs salīdzināms un tieši tādēļ attiecīgās definīcijas un arī grāmatvedības notikumi tie ir jāpilda visām dalībvalstīm. Un treškārt, un tas ir kāds jautājums, kas ir jo īpaši svarīgs dalībvalstīm, tas, ka šie jaunie priekšlikumi ļauj samazināt uh, datu. Mm, iesniedzējiem slogu, kas ir valstu statistikas iestādes. Tas notiek harmonizējot uh, nodošanas termiņus uh, starp dažādām dalību valstīm, un tas tagad būs katru gadu septembrī. Kā jau norādīja referents Gotjērī kungs, tad uh, vēl kādas izmaiņas ir saistīts ar uh, pārmaiņām tiesiskajā pamatā. Uh, uz kā šeit balstāmies. Tagad tas ir 338. pants, iemeslus referents jau izklāstīja. Mūsuprāt, tas ir jo īpaši svarīgi tādēļ, ka NKI dati attiecībā uz pašresursu mērķiem tagad pilnībā atbildīs un būs uh, zem Eiropas statistikas koncepta kopumā. Tas attiec arī uz kvalitātes normām un prasībām. Pēc būtības runājot, piedāvātā regula ir ļoti līdzīga tai, kas jau šobrīd ir spēkā. Priekšlikumi ir pārsvarā tehniski un dažas normas, kā jau tātad ir citas dažas normas, par ko runāja arī um, referents, uh, pilnvaras komisija attiecībā uz harmonizētu priekšlikumu īstenošanu. Mēs ar nepacietību gaidām tālākās diskusijas, tajā skaitā arī par piedāvoto komitoloģijas jautājumu. Vēl kāds ļoti svarīgs aspekts. Kopējā NKI pašresursu modeļa arhitektūra, kur visām dalībvalstīm ir liela interese par salīdzināmiem statistikas datiem NKI, lai nodrošinātu, ka visi uh, iemaksā pašresursu mehānismā godīgu daļu. Un šajā kontekstā ir svarīgi noteikti īstenošanas pasākums, kas ir būtiski šo mērķu sasniegšanai pat tad, ja tām būtu nepieciešams papildus uh, ieguldījums no datu iesniedzējiem atsevišķos gadījumos. Nobeigumā gribētu teikt, ka mēs pozitīvi vērtējam priekšsēdētāju Gualtjērī atbalstu komisijas piedāvātajai elastībai attiecībā uz regulas īstenošanu un ar nepacietību gaidām tālākās diskusijas par šo dosjē sarunu gaitā. Ir par uh, šiem reģistriem tad iespējams, ka tas nebūs tik lielā mērā nepieciešams. Tā ir ļoti tehniska joma, tur potenciāli būs jāpieņem šis lēmums ar ekspertiem ar īstenošanas aktu palīdzību. Priekšsēdētāji kungs deputāti, esam jūsu rīcībā, ja ne nu jūs vēlētos gūt kādu papildus skaidrojumu. Un šeit tādēļ vēlētos arī atbildēt uz jūsu uzdoto jautājumu par devīto apsvērumu. Tur varu tikai teikt, ka nebūtu labāk spējas noformulēt, kā jūs to izdarījāt. Eurostat uzskata, ka mums ir nepieciešams visas trīs pieejas - IKP un NKI. Un tas nav nekāds papildus sloks dalībvalstīm. Jo lielais vairums dalībvalstu aprēķina visās trijās pieejās jebkurā gadījumā, un tas ir tieši to pašu iemeslu dēļ, ko Stoljana kungs jau minēja ir jāsalīdzina atsevišķās metodes, jāskatās, kāda ir robe atšķirības un jānonāk pie vislabākā rezultāta attiecībā uz NKI un IKP aprēķiniem. To dalībvalsts jebkurā gadījumā jau tagad dara pašu interesēs, un arī mēs vēlētos redzēt visu triju metožu izmantošanu tīri kvalitātes nodrošināšanas nolūkos. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Lielas paldies! Paldies! arī kolēģiem. Paldies jums visiem par iesaisti diskusijās. Ļoti rūpīgi noteikti iepazīšos ar jūsu iesūtītiem grozījumiem. Paldies! Paldies, ka atbalstāt uh, arī pamat filozofiju attiecībā uz piedāto pieeju. Ceram, ka komisija arī to ņems vērā pienācīgi tīri arī domājot par pie, pasākumu sadalī, ko iekļaut īstenošanas aktos, un tad struktūrālā puse varbūt uh, būt deleģētajos aktos, tīri par saturu domājot. Nu, protams, domāsim, skatīsimies. Kas attiecas uz Stojana kunga diviem komentāriem? Manuprāt, pēc būtības milzīgas atšķirības tur nav, tie tādi formāli pasākumi Tādēļ esmu gatavs diskutēt un padomāsim. Devītais grozījums. Tur jau nav nekur teikts, ka tam, tas ir būtu vienīgais, ka mēs aizliegtu kaut ko citu tur izmantot. Bet arī jāsaka, um, sākotnējais oriģinālais teksts nav īsti skaidrs un uh, kompetenci iespējams tiek saglabāt atbilstoši visām trim pieejām. Nu, jā, varbūt nav īsti skaidrs, kas ar to bija domāts Nu, manuprāt, pēc būtības te nekāda atšķirība nav saturā, bet gribēju, lai viss būtu visiem skaidrs. Tādēļ esmu gatavs strādāt kopā ar jums, potenciāli nonāksim pie kāda precizējuma, kas varētu tekstu padarīt skaidrāku. Tā, tā tad ir vai nu jābūt pienākumam izmantot visus trīs, kas komisijas priekšlikumā nav, vai arī ir jābūt vismaz, jāizmanto vismaz viena metode – un tad tā, tās pārējās var izmantot fakultatīvi, bet domāju, ka šeit pie redakcijas piestrādāsim. Man nav nekāda milzīga problēma. Teksta redakciju uzlabot. 14. Tur pārbaudīšu vēlreiz. Vai nav kas palaists garām un neiztrūkst esošajā redakcijā? Nu, te vienkārši, te mēs runājam par sekām, kas ir saistīts ar pilnvarojuma uh, maiņu no īstenošanas aktiem uz deleģētajiem aktiem. Tāds ir tas teksta mērķis šeit, tad nu skatīsimies, vai nepieciešams šis papildinājums vai ko citu vajadzētu grauz, grozīt. Bet pēc būtības te nekas uh, milzīgs mainīts nav. Tīri pamainām pilnvarojuma raksturu. Paldies! Ar nepacietību gaidu grozījumus. Termiņš grozījuma iesniegšanai 22. novembris. Tad skatīsim grozījumus 11. janvārī un balsojusim ekonu komitejā. Datums vēl jāapstiprina vien 24. janvārs vai 24. februāris. Un, protams, mērķis ir uzreiz pāriet pie trialoga. Un cik gandrīz iespējams darbu pabeigt martā. Es nedomāju, ka būs milzīgi gari trialogi par šo jautājumu. Nu, protams, jātur īkšķi. Paldies! Visiem paldies! Paldies arī komisijas un Eurostat pārstāvjiem! Tagad jāpārtrauc sanāksmē, jo balsojums ir plānots uz 5.55. Šobrīd esam darbu pabeiguši, esam ietaupījuši 20 minūtes, sanāksim uz brīdi pārtraucam un balsošanu sāksim atbilstoši darba kārtībai. Paldies visiem!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

Dear colleagues, we can start our voting session as usual with. Uh, um, tātad sākam mūsu balsošanu, nu, kā vienmēr, ar testa balsojumu. Sākam balsot. It is open. Yes. <laughs>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 Ah, okay. Oh. The, the touch, golden touch. Magic fingers, Werner. woo, woo, woo. Magic fingers. so, we can close. Beidzam testu balsojumu. Tagad varam sākt ar Fulvio Martušelo atzinumu par iesaldēšanas rīkojumu un konfiskācijas rīkojumu savstarpēju atzīšanu. Kompromisā, kurš par pret, atturas, pieņemts. Kompromiss B, kurš par pret, atturas, pieņemts. 52. grozījums. Nē, 53. labo sev priekšsēdētājs.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 Beidzam balsot. Noraidīts. Ar viens balss pārsvaru. 54. Kurš par? Pret. Pārbaudām 54. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 13. par pret atturas pieņemts. 14. par pret atturas pieņemts. 15. par pret atturas pieņemts. Piecdesmit piektais, kurš par pret pārbaudām sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 52, 16, 17 atkrīt līdz ar to. Un tad mēs pārējām pie nākamā grozījuma. 56. tas ir. Kurš par? Pret. Pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar viens balss pārsvaru. 57. Kurš par? Pret. Pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 58. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 59. Par pret, pārbaudām 59. Tad ir noraidīts, jā, neredzēja īsti, kā tiek celts rokas. 60. kurš par? Pret, atturas, noraidīts. 61. par, pret, atturas, noraidīts. 62. par, pret, atturas noraidīts 63. par pret atturas noraidīts 64. par pret atturas noraidīts 66. par pret atturas noraidīts 67. par pret atturas noraidīts kompromiss C par pret atturas pieņemts 78. par pret pārbaudām 78. Vēl divi kolēģi nav nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 79. Kurš par? Pret atturas. Noraidīts. 80. par. Pret. Pārbaudam 80. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 81. grozījums. Kurš par? Pret. Pārbaudām 81. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 20 par 22 pret. 82. kurš par pret atturas pieņemts. 83. par pret atturas pieņemts. 84. par pret pārbaudām 84. sākam balsot. Beidzam balsot. 21 pār, 21 pret, līdz ar to noraidīts. Divdesmit astotais par apsvērumiem par, pret, Pārbaudam 28. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 29. par, pret, Pārbaudām, izskatījās noraidīts, bet pārbaudām 29. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 30. par. Pret. Pārbaudām 30. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 32. Atbilstošā daļa Kurš par? Pret. Pārbaudām 32. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 20 pār 22 pret. Kompromiss D, kurš par pret atturas pieņemts. 35. par pret. Izskatās pieņemts, bet pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 36. par, pret, pieņemts. 4. par, pret, atturas, pieņemts. 37. par, pret, pārbaudām. Izskatījās noraidīts, bet pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Jā, noraidīts. 38. par pret atturas. Neredzu, kā balso liberāļi, tāpēc pārbaudam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Balsojam par komisijas priekšlikumu ar grozījumiem. Personāla balsojums. Sākam balsot. Viens kolēģis vēl nav nobalsojis. Labi, beidzam balsot. 39 par, 1 pret, 2 atturas. Apsveicam referentu. Ejam tālāk pie otra balsojuma. Sorry, you have a second one? Yes. Yes. To be sure. It is uh, uh, the report. Uh, Tagad balsosim par Eva Žolī ziņojumu. Nelikumīgi iegūt līdzekļu legalizācijas apkrošana krimināltiesībās. Atzinums saskaņā ar 53. noteikumu. 21. grozījums par, pret, atturas noraidīts, 23. par, pret, atturas pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 22 atkarīgi, 24 par, pret, atturas, pārbaudām 24, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tad, tad kompromisā, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 31. par, pret, atturas noraidīts. 32. Trīsdesmit otrais, kurš par pret atturas noraidīts, kompromiss B, kurš par pret atturas pieņemts. 37. Kurš par pret, atturas, pieņemts. 38. atkrīt, 39. par, pret, atturas, noraidīts. 40. par, pret, atturas, noraidīts. 41. atkrīt. 42. par, pret, atturas, pieņemts. 43. par, pret, atturas, pieņemts. 44. par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 Pārbaudām ceroto grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 21, 21. Tu noraidīts. Piektais. Kurš par? Pret. Pārbaudām piekto grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sestais grozījums par, pret, atturas noraidīts. Septītais par, pret, pārbaudām septīto, sākam balsot. Beidzam balsot. Ar viens balss pārsvaru pieņemts. Astotais par, pret, pārbaudam astoto, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Devītais par pret pārbaudam Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais par. Pret. Pārbaudam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 11. par. 11. Pret. Atturas noraidīts. 12. par. Pret. Pārbaudām 12. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Šis bija 12. Tad kompromiss F, kurš par pret atturas pieņemts. 10. Nē, 15. grozījums. Kurš par pret pārbaudam. Sākam balsot par 15. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss G par, pret, atturas, pieņemts. 19. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 20. par, pret, atturas, noraidīts. Balsojam par komisijas priešlikumu ar grozījumiem. Personāla balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 41 pār, neviens pret, divi atturas. Apsveicam referenti. Ar to esam noslēguši mūsu balsošanu. Nākamā sanāksme ceturtdien, 9 no rīta. Paldies! Sanāksmes beidzam!